Good, liebe Kolleginnen, Kollegen. Dargie kolēģi, es sākšu mūsu sanāksmi, jo ir jau trīs minūtes pār deviņiem. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Darba kārtība jums ir pieejama. Ir piedāvājums grozīt darba kārtību proti 4. un 5. punktu Merkasūru un subsidizētos importus apmainīt vietām. Vai vēl kāds vēlas ko grozīt? Nē. Tad ar to arī esam pieņēmuši šo darbu kārtību. Pāriem pie otrā punkta - sanāks vadītāju paziņojumi. Un kā ierasts, mēs esam ļoti atklāti, caurskatāmi. Uh, Tas nozīmē, ka šo, šai sanāksmē var sekot uh, eh, reālaikā, internetā. Tādēļ sveicu visus klausītājus, skatītājus no Helsinkiem līdz te Salonikiem, no Lisabonai līdz Linneburgai un uh, priecājos, ka gūstam šādu uzmanību visā Eiropā. Protams, ka tiek nodrošināts arī tulkojums, tādēļ lūdzu visus izteikties ļoti skaidri, lēni, lai tūki varētu skaisti pārtulkot jūs teikto. Vēl ir paredzēta viedokļu apmaiņa. šeit mums notiks deputātu apmaiņa, Lankīnī kungs aizstās kolēģi. Tad uh, trešais punkts darba kārtībā - Eiropas Savienības Meksikas vienošanās modernizācija. Divdesmit pirmajā aprīlī tika panākta vienošanās par principālajiem jautājumiem, un īsi pirms Hannoveras meses, manas eh, dzimtenes, kur eh, šogad Meksika bija Hanveras meses partneru valsts, un tā bija lieliska iespēja vienoties par šīs vienošanās pamatu principiem, pasludināt tos un vēlreiz uzsvērt eh, Meksikas un Eiropas Savienības spēcīgās attiecības. Un, protams, šajā globālajā pasaulē, kur valda neskaidrība, kur uh, valda Trumpa kungā absurdā pasaule, šis bija lielisks signāls tam, ka mēs vēlamies saglabāt šādu tirniecības sistēmu. Mums ir paredzēti arī šeit viesi. Sākumā vēlos sveikt jauno Meksikas vēstnieku Eiropas Savienībā, Eskaņēro kungu, Sirsnīgi sveicu jūs! Tāpat arī galveno sarunu vadītāju Gueras kungu un arī Eiropas Savienības galveno sarunu vadītāju Kēnigs kundzi. Protams, ka mums ir arī pastāvīgais referents šajā sakarā saistībā ar sarunu vešanu ar Meksiku, par Meksiku vispār, un tā ir Piņēro kundze, Rodrīgas Piņēro kundze. Sākumā vēlos dot vārdu Kenings kundzei, lai viņa varētu mums pastāstīt par to, kāda ir šīs vienošanās pamatprincipi, par ko šeit ir runa, un iespējams, ka viņa mūs var painformēt arī par laika grafiku. Lūdzu! Thank you very much, Chairman. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos, ka varu šeit atrasties, un mēs arī bijām ārkārtīgi priecīgi, ka varējām vienoties par šiem principiem 21. aprīlī saistībā ar mūsu Eiropas Savienības un Meksikas sarunām, kuras ir notikušas apmēram jau divu gadu garumā. Un patiesībā šis process bija ārkārtīgi straujš un intensīvs, un mēs arī esam ļoti priecīgi, ka varam uh, varējām noslēgt šo Hannoveras mēsi un ka šajā sakarībā varējām panākt arī šādus rezultātus. Manuprāt, vēlreiz tiek apliecināts tas, ka Eiropas Savienība un Meksika ir ļoti spēcīgi apņēmušās, lai spēcinātu starptautisko tirzniecību sistēmu, lai panāktu labas vienošanās, attīstītu tur tālāk tirzniecību un sniegtu pozitīvu ietekmi vispārējā uh, vidē. Kā jau priekšsēdētājs teica, situācija ir diezgan uh, saspringta pasaulē. Jūs uh, noteikti esat uh, iepazinušies ar publicēto principiālo vienošanos ar lielāko daļu tekstu mūsu tīmekļa vietnē. To darījām īsi pēc vienošanās panākšanas. Vēl ir pāris dokumentu, kurus nesam publicējuši, vēl strādājam pie tiem, kā jūs atceraties no citām vienošanām. Šīm principiālām vienošanām ir vesela virkne detaļu, kas tiek uh, finalizētas pašā pēdējā mirklī. Un, protams, tādēļ, ka mūsu sarunas notika mazāk kā divu gadu laikā, tad ir vesela virkni jautājumu, kur ir jāprecizē daudz detalizētāk, īpaši runājot par tehniskajām lietām, kad runa ir par konkrētiem laika grafikiem vai uh, GI sarakstiem. Un tas, kas ir panākt šajā principālajā vienošanās, ir tas, ka panācām visas uh, politiskās vienošanās, nav palikuši nekādi neskaidri jautājumi, kas uh, eh, sagrautu šīs vienošanās uh, panākto līdzsvaru. Ko mēs šeit esam panākuši? Šī vienošanās ir ļoti ambicioza. Vēlos atgādināt, ka iepriekšējā vienošanās arī bija ļoti laba, tā labi darbojās, taču, diemžēl, tā saturēja trūkums, jo neaplūkoja dažus jautājumus, kas parasti ir iekļaut, piemēram, tirgus piekļuvu, kur netika ņemta vērā lauksainiecības produktu, lauksainiecības produktu pārstrādi. Tas bija ārkārtīgi būtisks faktors, kas bija jā modernizē. Un vēl viens faktors, protams, ir pakalpojumu sektors, kur esam novērojuši būtiskas reformas Meksikā un vēlējāmies iekļaut šo faktoru mūsu jaunajā vienošanās saistošajos liberalizācijas noteikumos. Īpaši saistībā ar šiem aspektiem ir panākti grozījumi saistībā ar jūras pakalpojumiem. Uh, ar energoresursiem un arī telekomunikācijām. Visi šie sektori Eiropas Savienības uzņēmdarbības vidē ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tāpat mums arī pilnvērtīgi izstrādāts investīciju sādaļa vienošanās ietvaros, kur esam panākuši lielisku rezultātu kur Meksika jau diezgan laicīgi paziņoja, ka ir gatavas strādāt pie jaunās investīciju tiesu sistēmas. Un mēs esam arī pauduši pilnību apņemšanos īstenot šādas tiesas saistībā ar investīcijām. Tāpat arī vienojāmies ar Meksiku, ka turpināsim strādāt pie daudzpusīgo investīciju strīdu risināšanas sistēmām. Kā mēs zinām, sarunas vēl notiek, un uh, mūsuprāt, šī attīstība arī ir vērtējama ļoti pozitīvā garā. Tāpat arī, protams, esam aplūkojuši netarifu barjeras, ne tikai tarifus, kā jums zināms, ir uh, vesela virkne netarifu barjeru visā pasaulē un kļūst ar vien svarīgāk uh, strādāt pie šiem aspektiem, lai mūsu vienošanās, kas ir panāktas saistībā ar piekļuvi tirgumu, netiktu ierobežots no citiem noteikumiem, no šādām barjerām. Un, protams, ka šajā kontekstā mums ir spēcīga apņemšanās uh, īstenot tiesības regulēt šo piesardzības principu, kas ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu to, ka vēlamies izvairīties no netarifu barjerām, taču pastāv dažas netarifu barjeras, kas ir būtiskas, lai aizsargātu patērētājus, tad, kad notiek uh, brīvā tirzniecība pārobežu kontekstā. Īpaši mēs pievēršam uzmanību netarifu barjerām sanitārajos, fitosanitārajos sektorās. Šeit mums bija vairākas problēmas saistībā ar pašreizējās vienošanās īstenošanu. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Meksikas pusi, paralēli sarunu, sarunu gaitai centāmies atrisināt uh, dažas problēmas, kas mums bija saistīts ar SPS. Mēs piedāvājam ne tikai jaunas noteikumus jaunās vienošanās ietvaros, bet nodrošinam arī to, lai esošā vienošanos uh, turpinātu pēc iespējas labāk darboties saistībā ar SPS jautājumiem un tirsniecību ar lauksaimniecības produktiem. Tāpat esam eh, izveidojuši līdzvērtīgus spēles noteikumus saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Šeit ir paredzēta lielāka sadarbība, lai cīnītos pret uh, negodīgu konkurenci, Un esam panākuši arī labu mm, rezultātu saistībā ar geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tāpat esam sagatavojuši 3, apmēram 314 geogrāfiskās izcelsmes norāžu sarakstu. Mums ir bijušas labas sarunas ar eh, Meksiku par konkrētiem īpašām geogrāfiskajām norādēm. Uh, saistībā ar ilgtermiņa tradicionālu tirzniecību esam šeit atraduši īpašus risinājumus veselai virknē geogrāfisko izcelsmes norāžu, kur eh, Meksikas ražotāji un patērētāji pauduši īpašas intereses un ir bijuši leģitīmi iemesli, lai turpinātu ražot šāda veida produktus ar šīm norādēm. Uh, Runāt par uh, piekļuvu tirgumu. Kā jau minēju, neiekļuvām lauksaimniecības vai lauks, pašstrādos lauksaimniecības produkts iepriekšējās vienošanās, un tagad to esam panākuši. Mums ir uh, dažas uh, tarifu kvotas, kas aizstāv gan Eiropas Savienības intereses, gan arī dažas, kas aizstāv Meksikas intereses, taču es domāju, ka mums ir uh, ļoti labi saprātīgi piekļuva dažiem mūsu prioritārajiem produktiem, kā cūgaļai un um, maiputnu gaļai, un tas pats attiec dažiem lauksienas produktiem. Ļoti sarežģīta joma bija. Šeit jūs noteikti sekojat līdzi presē notiekošajiem runāt par šiem materiāliem, kas saistīti ar auto nozari un Šis ir būtiski jom ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī Meksikai. Beigās mums izdevās panākt labus risinājumus par izcelsmes noteikumiem. Šeit mēs saglabājam 40% līmeni materiāliem un esam paredzējuši arī zinām elastības līmeni, līmeni meksikāņu ražotājiem, kas tiek piešķirti ar laika ierobežojumu. Un um, Mūsuprāt, tas ir ļoti lielisks rezultāts abām pusēm, kas nodrošina labas garantijas Eiropas, arī Eiropas autoražotāju nozarē. Tad par publisko iepirkumu. Kā jūs labi atceraties, šī bija viena no jomām, kur bija runa par subfederālo līmeni. Šī joma netika iekļaut iepriekšējā vienošanās, Mums bija garas diskusijas ar Meksiku par šo jautājumu, un Meksika nekad nebija akceptējuši vienošanos šajā līmenī, kur ir nepieciešams uh, valsts uh, uh, valsts piekrišana. Un ņemot vērā šo sarunu raitumu un to, ka mēs tagad tuvojamies vēlēšanām, Meksikā piekrita un ir jau uzsākusi konsultāciju procesu ar atsevišķajām pavalstīm, lai panāktu vienošanos par tirgus piekļuvību publiskajiem iepirkumiem līdz zināmam līmenim saistībā ar IKP pārstāvniecību zināmos Meksikas štatos. Šīs konsultācija process vēl notiek un iespējams, ka tas uh, noslēgsies līdz 2019. gada sākumam, taču katrā gadījumā šis process tiks noslēgts pirms mēs būsim uh, finalizējuši visu šo tehnisko darbu ar tehnisko detaļu precizēšanu, tūkojumiem, pirms varēsim prezentēt šo vienošanos visām dalībvalstīm. Mēs, protams, ka saglabāsim kontakts ar Meksiku visu šī procesa laikā. Runāt par ilgspējas attīstības sadaļu, saistībā ar tirzniecību, tā ir ļoti būtiska sadaļa mums. Un kā parasti mums šeit ir iekļautas eh, tiesības eh, regulēt, kas ir iekļautas TSD sadaļā, kā jau minēju. Un mums ir arī attiecīgi pienākums saistībā ar starptautiskās darba organizācijas nosacījumiem, saistībā ar ILO konvencijām, Kā jums zināms, 98. konvencija, šo konvenciju Meksika vēl nav ratificējusi, tāpat kā citas konvencijas šeit. Šī konvencija ir iekļauta senāta programmā, un mēs sekojam līdz šim procesam, gaidot, ka šī konvencija tiks ratificēta. Tāpat arī mēs esam spēcīgi apņēmušies īstenot starptautiskās vīdes konvencijas konvencijas par tirzniecību un uh, klimata pārmaiņām, tostarp Parīzes vienošanos, ilgspējīgas piegādes ķēdes, jūras konservācija un sauvaļas uh, dzīvnieku legālā tirzniecība. Šie ir daži no piemēriem. PST sadaļa. Šeit ir paredzēts konsultācijas, ekspertu paneļi, prezentācijas, un šajā kontekstā vēlos pieminēt to, ka šīs vienošanās ietvaros, kas ir asociatīva vienošanās, mums ir paredzēta arī politiskā sadaļa. Un uh, vietējās padomdevēja grupas ap, izpētīs visu šo asociatīvu starpasacītīvo nolīgumu, nevis tikai atsevišķas sādaļas. Un tad eh, šiem cilvēkiem būs iespēja diskutēt par būtiskajiem jautājumiem visas šīs vienošanās garumā, un tas ir tā ir pozitīva at, attīstība. Tāpat arī publiskās uh, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana šeit ir būtisks aspekts. Tāpat arī pirmo reizi mums ir paredzēta pielikums saistībā ar antikorupcijas pasākumiem cīņu pret uh, korupciju. Šeit tiek aplūkoti dažādie principi no starptautiskām konvencijām, kur gan Meksika, gan Eiropas Savienība ir parakstījuši šīs konvencijas, jo īpaši tas notiek ANO ietvaros gan saistībā ar 2030. gada programmu par ilgspējīgu attīstību. Antikorupcijas pielikuma īstenošana tiek īst panākta konsultāciju procesā, ir iespējas eh, konsultēties ar starptautiskiem neatkarīgiem ekspertiem, izmantot dažādus ziņojumus, un, manuprāt, tas tiešām ir labs uh, rezultāts. Noslēgumā turpmākā rīcība. Kā jau pieminēju sākumā, rezultātus, kurus esam panākuši saistībā ar šo principālo vienošanos, tie ņem vērā visus uh, jautājumus, uh, taču vēl ir jāpiestrādā pie detaļām. Šīs uh, diskusijas par detaļām notiks turpmāko nedēļu laikā, tad mēs pievērsīsimies pie uh, juridiskajiem pēdējiem aspektiem. Parasti šeit ir nepieciešami vairāki mēneši, bet tas ir atkarīgs no tā, cik abas, ātri abas puses var panākt vienošanos. Un pēc tam mums šī vienošanās būs jāiztūko, parasti tas arī aizņem kādu laiku. Un runājot par laika grafiku, mēs centīsimies noslēgt šīs tehniskās dabas diskusijas pārskatu cerams pāris mēnešu laikā, tad pāriesim pie juridisko detaļu finalizēšanas. Ceru, ka varēsim to noslēgt līdz šī gada beigām, bet, kā jau minēju, tas vienmēr ir atkarīgs no šiem juridiskajiem aspektiem. Un kā jau jums zināms, tulkošanas process par aizņem 5 līdz 6 mēnešus, citreiz pat ilgāku laiku. Tas nozīmē to, ka nost galīgo nu, vienošanos mums izdosies uh, prezentēt dalībvalstīm un Eiropas parlamentam 2019. gadā. Protams, ka šeit pastāv arī ierobežojums saistībā ar kapacitātu un iespējamām problēmām, kas varētu parādīties šo dažādo posmu laikā. Manuprāt, tas arī ir viss no manas puses, un, protams, kā esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, Kēnigs kundze! Varbūt tāds papildu jautājums. Vai jūs plānojat prezentēt šo tirzniecības un uh, preču sadaļu vai investīciju sadaļu mūsu kopīgās pieejas ietvaros, vai šeit ir paredzēti dažādi ātrumi, lai mēs varētu pātrināt procesu saistībā ar vispārējo daļu un tad tā lēnāk uh, rīkoties saistībā ar investīciju daļu? Thank you. That... Paldies, tas tiešām ir ļoti labs jautājums. Tā kā tas ir asociācijas nolīgums, viss uh, nolīgums kopumā uh, tiks iesniegts uh, parlamentam un padomēju turpmākai procedūrai. Paldies! Uh, Rodrīgas Piņēro ir mūsu referenta vārds viņai. Paldies! Vispirms vēlos sveikt Meksikas vēstnieku un arī komisijas pārstāvi Koningen kundzi. Mēs visi uh, konstatējam, ka šī principiālā vienošanās uh, Uh, nāk īstajā laikā, jo Eiropas Savienība un Meksika var nosūtīt kopīgu signālu pārējai pasaulē. Ir tādi šobrīd, kas iestājas par protekcionismu un pat uh, cenšas uzsākt uh, tirzniecības karus. Mēs jau visi zinām, kā tie beidzas. Un šī uh, Eiropas Savienības un Meksikas apņemšanās uh, Uh, par uh, godīgiem noteikumiem veicina pasaules tirzniecību. Šī iepriekšējā vienošanās ar Meksiku tika panākta 1997. gadā, tagad šīs attiecības tiek aktualizētas un ir ļoti svarīgas arī saiknes ar Latīņameriku. Es gribētu minēt vienu skaitli. ES un Latīņa Amerika kopā nodrošina 25% pasaules iedzīvotāju, 25% no pasaules IKP veido. Meksika ir otrā lielākā Latīņa Amerikas valsts iedzīvotāju ziņā un arī ekonomikas ziņā, un tādēļ ir svarīgi stiprināt ekonomiskās, politiskās tirzniecības attiecības ar šo valsti un strādāt kopīgiem spēkiem, lai globalizāciju padarītu taisnīgāku. Mums jāatzīst Meksikas veiktie pasākumi, centieni, lai risinātu sarežģītus jautājumus un uh, piedāvātu risinājumus, kas ir atšķirīgi no uh, iepriekšējiem risinājumiem. Un šeit es domāju investīciju politiku, par ko iestājas Eiropas parlaments. Un eh, sākotnēji uh, Meksikas pieeja nebija tāda, ka būtu nepieciešama arbitrāža. Tāpat arī svarīgas ir geogrāfiskās izcelsmes norādes. Meksikas attieksme ir ļoti pozitīva. Un uh, tas jāņem vērā, un visu pušu centieni ir bijuši ļoti nozīmīgi. Un uh, šīs uh, process arī nav bijis pārāk ilgs, uh, modernizējot šo nolīgumu. Un es gribētu minēt galveno sasniegumu šai nolīgumā. Pirmo reizi ir iekļauta pretkorupcijas klauzula šāda veida nolīgumā, un tas ir ļoti būtiski. Uh, Kādēļ? Jo mēs vēlamies palīdzēt Meksikai cīņā pret šo sērgu, kura uh, skar mūs visus. Protams, meksikāņi maksā ļoti augstu cenu par to, un mums tādēļ kopīgiem spēkiem jācīnās pret korupciju un arī naudas atmazgāšanu gan valsts iekšienē, gan starptautiskā mērogā. 240 Eiropas geogrāfiskās izcelsmes norāžu atzīšana Meksikas tirgu arī ir uh, liels sasniegums. Tāpat piekļuve publiskajam iepirkumam Meksikā, tas ir, tas ir svarīgs Eiropas intereses. Un arī uh, svarīgi ir, ka eh, šie arī eh, valsts līmenī šie publiski iepirkumi un pavalsts līmenī būs pieejami eh, šī nolīguma ietvaros. Un pirmo reizi šādā uh, tirzniecības nolīgumā vesela sadaļa ir veltīta MVU. Tirzniecības nolīgumi uh, nāk par labu lieliem transnacionāliem uzņēmumiem, un daži uzskata, ka tikai šie uzņēmumi ir ieguvēji, bet patiesībā šiem uzņēmumiem nav vajadzīgi pat izniecības nolīgumi. Viņiem ir jātiek galā administratīvām un tarifu uh, problēmām. Un uh, ir svarīgi, ka akcents šeit ir likts uz MBU, kuri ir galvenie ieguvēji no tirzniecības nolīgumiem un ir paredzēti arī instrumenti, lai nodrošinātu, ka MVU ir ieguvēji. Un uh, šie tirzniecības nolīgumi jau nav domāti valdībām. Tirzniecības nolīgumi tiek noslēgti, lai veicinātu ekonomikas attīstību, un tāpat svarīgi ir stiprināt dialogu, rosināt pilsoniskā sabiedrības aktīvu iesaistīšanos, un arī šeit mēs konstatējam e, jaunus elementus, liels solis uz priekšu tas ir. Ne tikai pilsoniskās sabiedrības e, līdzdalība ilgtspējīgas attīstības sadaļā, kā tas ir bijis līdz šim. Tātad es izcēlu tikai svarīgākos elementus šajā nolīgumā. Ir daudz punkti, par ko Eiropas parlaments uh, vienmēr aktīvi iestājas, bet es gribētu paust arī uh, zināmas bāžas. Piemēram, uh, sadaļā par ilgtspējīgu attīstību vai tiks vienādi respektētas uh, sociālās un vides tiesības un darba tiesības, kā tas ir attiecībā uz nolīgumu ar Kanādu. Un šī 98. gada starptautiskās darba organizācijas konvencija nav tas galvenais punkts. Galvenais ir nevis tas, kā atvieglojam tirzniecību ar precēm un pakalpojumiem, bet šis uh, nolīgums eh, ir instruments, lai veicinātu nodarbinātību. Un vissvarīgākais ir arī tas, kādos eh, apstākļos šīs preces tiek eh, saražotas no vides, sociālā un darba tiesību viedokļa. Geogrāfiskās izcelsmes norādes, kā jau es to minēju, tas būs pozitīvs solis uz priekšu Meksikai, jo Meksikā viss balstās uz preču zīmju sistēmu. Bet tomēr šajā jomā arī pastāv bažas, jo atsevišķi E, atšķirīšķi šīs norādnes, norādes attiecībā, piemēram, uz sieriem. Mums ir jābūt modriem, lai mēs nodrošinātu to, ka patērētāji tiešām zina, kāda ir šo uh, sieru izcēlsmi. Piemēram, Mančego sieru ražo arī Meksikā, bet šis process nav identisks tam, kas uh, tiek izmantots uh, Lamančā, Kastīlijā. Un uh, no marķējuma patērētājiem ir jāspēj saprast, ka ir runa par atšķirīgiem izstrādājumiem. Un mums ir e, jācenšas nodrošināt atbilstošu geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Un e, Kenigskundz teica, ka visvarīgākais ir ierakstīt šajā nolīgumā. Un man tomēr ir vēl viens papildu jautājums. Nē, esmu pārliecināta par to, ka tiešām visi politiskie elementi ir iekļauti. Jo 21. gadsimtā tirzniecības nolīgumiem ir uh, jābūt uh, visaptverošiem un ir jābūt uh, arī dzimumu, dzimtes jautājumiem. Un mums tāpat ir jāie, uh, jāiekļauj klauzula par ilgspējīgu attīstību. Un mani satrauc arī tas, ka šis asociācijas nolīgums nav publiski pieejams. Un tirzniecības nolīguma sadaļa lielākā daļa ir publiskota, bet tas nav sakāms par uh, asociācijas nolīgumu. Paldies par uh, šo pirmo sākotnējo vērtējumu attiecībā uz šo procesu. Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Un arī pēc tam būs iespēja izteikties atsevišķiem deputātiem un centīsimies izteikties pēc iespējas lakoniski, iekļauties divās minūtes. Fīzās kungs uh, ir no ETP grupas, viņa nav zālē vai kāds vēlas uzstāties viņu vietā. Maklārkins kundzes arī nav zālē. Dīta Čerancova no ALDE grupas. Paldies, priekšsēdētāji, arī vēlējos uh, pateikties eh, komisijai, uzteikt eh, sasniegto rezultātu. Eiropas, eh, parlamē, Eiropas Savienība nosūta svarīgu signālu. Mēs esam spējuši modernizēt mūsu nolīgumu ar Meksiku, un mēs joprojām iestājāmies par turpmāku tirzniecības liberalizāciju. Ir ja tikai viens punkts, kas man rada zināmas bāžas, citādi šis nolīgums ir ļoti labs tiešām žēl, ka, ja mēs vēlamies modernizēt nolīgumu, mēs neņemam vērā visus eh, svarīgos aspektus, kas ir svarīgi uzņēmumiem 21. gadsimtā. Nav uh, būtisku uh, normu par datu plūsmu starp ES un Meksiku. Un uh, ir jāpauž nožēla. Mums ir uh, pieredze ar Japānu, ka tika noslēgts nolīgums. Kādēļ nevarējām panākt kaut ko vairāk attiecībā uz datu plūsmu ar Meksiku šoreiz? Vai komisija tāpat varētu mūs precīzāk informēt par paredzēto darba grafiku, kāds ir turpmākais process? Jūs runājāt par to, ka šie dokumenti ir jāpārtulko bet kad uh, tā reāli mēs varētu sagaidīt, ka šīs noliegums tiks īstenots. Haidī Hautala zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Protams, pienācis laiks modernizēt nolīgumu ar Meksiku bet manai grupai joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Pirmkārt, vai nākamās valdības rokas tiešām ir sasietas ar šo nolīgumu, jo, kā mēs zinām, 1. jūlijā notiks vēlēšanas Meksikā, šobrīd ir priekšvēlēšana kampaņa, un kādas būs manevrēšanas iespējas jaunai valdībai īstenojot šo principiālo vienošanos. Tālāk, ja es pareizi saprotu šo tekstu, 22. panta 4. daļa ir norādīts, ka investors var pieprasīt līguma laušanu un pieprasīt kompensāciju, pat ja galīgais līgums nekad nav stājies spēkā. Kā tas saprotams? Trešais jautājums. Jūs ļoti detalizēti stāstījāt par ilgtspējīgas attīstības sadaļas saturu bet es neesmu pilnībā apmierināta ar to, ka šeit tiek uzskaitīts uh, liels skaits uh, starptautisko konvenciju un arī 96. gada starptautiskās darba organizācijas konvencija, bet tā eh, vēl nav ratificēta, un tas ir svarīgi domājot par piegāžu ķēdēm. Protams, ir labi runāt par dabas aizsardzību ilgtspējīgās piegāžu ķēdēs, un, bet vai pietiek ar dažādām ekspertu kolēģijām un ziņojumiem, lai nodrošinātu, ka tas tiešām notiek. Nākamais punkts ir cīņa pret korupciju un naudas atmazgāšanu. Piemēram, Rabobankas uh, lietā saistībā ar naudas uh, atmazgāšanu vai ir paredzēta tiešām saistošas normas iekļaut šajā sadaļā. Paldies! Lola Go grupas vārdā. Minērs kundzei vārds tagad. Paldies priekšsēdētāji. Komisija uh, atkal un atkal atkārto, ka tirzniecības nolīgumi ir abām pusēm izdevīgi, bet to mēs tomēr varam apšaubīt. Nu, būtu jāpievēršas arī uh, enerģētikas eh, jautājumiem un, protams, mm, priekšvēlēšanu laikā viss tiek bīdīts uz priekšu un tas viss tiek darīts Eiropas Savienības interesēs. Saskaņā ar Lisabonas līgumu ir eh, jāsagatavo ziņojums par ilgtspējas uh, Uh, ietekmi vēl pirms uh, šādu sarunu uzsākšanas, bet neesam saņēmuši šādu ziņojumu līdz šim. Nākamais. Meksikā ir plaši izplatīta korupcija, kā dēļ uh, korupcijas un demokrātijas klauzula netiek attiecināta uz Meksiku. Uh, kāds varētu būt šeit formulējums un kādas sankcijas vispār būtu iespējams uh, piemērot. Tālāk starptautiskās darba organizācijas standārtu īstenošana Meksikā arī tā ir problemātiska. Ko darīsim, lai uh, risinātu šo problēmu? Tāpat jūs minējāt, ka vēl atsevišķos punktos viss nav uh, detaļās uh, norunāts, dažkārt tieši detaļas var būt āķīgas, un jautājums, kādēļ tad nav pabeigts sarunas par visām detaļām. Paldies. Karolīna Grāns. Paldies, priekšsēdētāji. Es pozitīvi vērtēju to, ka ir iekļauta pretkorupcijas klauzula. Uh, un kādi instrumentus paredz, kādus instrumentus paredzēts lietot, lai uh, tiešām tas viss efektīvi darbotos. Tāpat ir iekļauts cilvēktiesību klauzura, arī tas ir pozitīvi, bet uh, mēs nezinām, kā noritēs viss process, ja kāda uh, Eh, kāds eh, cilvēks sūdzas par tiesību pārkāpumu, kurš tad izlems pēc tam par tirzniecības preferenču eh, apturēšanu. Un vai tas būs, notiks strīdu noregulēšanas mehānismu ietvaros. Un Tāpat, kad šis līgums tiks noslēgts, tas vēl ir jāretificē identificē, kāda šeit ir perspektīvas, un e, tāpat e, mēs zinām, kāda ir e, žurnālistu, arotbiedrību aktīvistu situācija, kuri tiek vajāti, un ja nav nekādu sankciju, Eh, šajā eh, līgumā gadījumos eh, jātiek pārkāpts darba ņēmēja tiesības, nu tad tas viss arī nevar darboties. Un kolēģi, kādreizais kolēģis Noizers jau runāja arī par to, ka sākot nebija iecerēts šāds sankciju mehānisms, bet no tā maz, kas ir palicis pāri. Un uh, arī tas viss nav pieminēts ilgtspējības sadaļā, ja tiek konstatēti pārkāpumi, tad noteikti sankcijas praktiski nav iespējams. Tādi bija mani jautājumi. Paldies, tagad vārds Marijai Arēnai. Paldies. Man arī ir jautājums par 1. jūlija vēlēšanām. Kādas būs manevrēšanas iespējas, ja notiks varas maiņa? un kā tas ietekmēs šīs nolīg, šajā nolīguma nākotnē. Es domāju, ka ir jāatstāja tomēr manevrēšanas iespējas, ja nāk pie varas citi politiskie spēki, kur nav veduši sarunas par šo nolīgumu. Otrakārt, pašreizējā nolīguma izvērtēšana ja raugāmies uz nolīgumu starp ASV un Meksiku par brīvo tirzniecību, tad ir arī iekļauta klauzula par darbu, par bērnu darbu un darba drošību. Un eh, tik, notika centieni iesniegt sūdzības par to, ka uzņēmumi nerespektē šos noteikumus, bet neko nebija iespējams izdarīt, jo nolīgumā nebija paredzēts pietiekami efektīvs sankciju mehānisms. Un eh, ko jūs esat iecerējuši attiecībā uz šo nolīgumu? Tālāk par to, ka tas ir, um, vai tas būs jaukta Eh, veida nolīgums. Es zinu, ka padome drīz eh, lēms par šo jautājumu, vai arī jūs eh, turpināsiet darbu pie jaukta tipa nolīguma, ieskaitot attiecībā uz investīcija aizsardzību, vai arī šeit tiks nodalīt šīs lietas. Nolīgumā ar Kanādu jūs uh, uzņēmāties saistības komi komisijā uzlabot Uh, situāciju attiecībā ar uh, Kanādu, vai tas tiks darīts arī uh, šajā gadījumā ar Meksiku un attiecībā uz Uh, ilgtspējīgas attīstības sadaļu. Izskatās, ka tiek saglabāta pašreizējā situācija, nevis uzlabot. Paldies, tagad vārds Šusterkungam. Jā, paldies, izteikšos īsi, jo par daudz ko jau tika runāts šeit principā ir divi jautājumi. Vai tas ir priekšnosacījums, ka ir jāratificē starptautiskās darba organizācijas konvencijas, jeb ir tikai norāde, ka to vajadzētu darīt, jo mums ir slikta pieredze ar šādu centienu paziņošanu. Un otrs jautājums par īstenošanas spējām. Mums ir bijušas garas diskusijas arī ar komisiju par tirdzniecības eh, līgumos iekļautu ilgspējīgus eh, klauzulu eh, īstenošanu. Kā ir ar līdzinējo klauzulu īstenošanu? Rubikungs, paldies! Domāju, ka viens no jautājumiem ir par to, vai preču plūsmas ir aprēķinātas vai ir veiktas detalizētas analīzes, kāda varētu būt attīstība preču plūsmām. Mēs no Dienvidkorejas līguma mācījāmies, ka abām pusēm ir bijis plus 30% aptuveni tāds veiksmes stāsts īsts. Tas uh, veido izaugsmī un labklājību. Vai tas šeit arī ir rēķināts? Otrakārt, mēs uzticamies tiesām Meksikā bet runājot par visu šo normu īstenošanu, nu, tur mums eh, ir jāuzticas eh, Meksikas tiesām. Tomēr, jā, mēs nebūtu apmierināti, vai eh, šīs problēmas var risināt ar šķīrētiesām. Paldies! Žamekundz pēdējā runātāja. Paldies, centīšos runāt uh, īsi. Ir skaidrs, uh, ka uh, referentes kundze teica, ka mēs tiešām nosūtām spēcīgu signālu pārējai pasaulē, arī mūsu li lielopu audzētājiem, un būtībā tas viss ļoti negatīvi ietekmēs šo nozari. Tāpat noteikumi visiem nav vienādi. Šeit runāja par augšanas hormoniem, dzīvnieku izcelsmes smiltiem, antibiotikām, ko Eiropā nedrīkst izmantot, bet Meksikā gan. Un uh, jādomā par veselības aspektiem, sanitāriem, fitosanitāriem nosacījumiem eh, piesardzības principu, un šeit ir problēmas gan attiecībā uz um, izsekojamību, gan mārķējumu, um, un tāpat ir uh, pastāv korupcija. Un uh, runājot par uh, pārtiku, kas importēta no Meksikas, ir būtībā šeit jau ir tiesas process Uh, netiek ievēroti principi jau attiecībās ar ASV un netiek norādīts arī, kur, kur šie lopi ir auguši, kur uh, kādās kautuvēs ir jā, nokauti un šeit ir jau izņēmumi noteikti attiecībās ar Franciju, un es domāju, ka tas viss būs jāizvērtē, lai noteiktu, kā tiek piemērots nediskriminācijas princips. Un es domāju, ka šāda stingra pieeja būtu mums uh, jāizmanto, nevarētu nekādas atkāpes pieļaut, un mums būtu jāsaprot arī, kādi ir jūsu mērķi, nolūki, uh, Un kā runātāji eh, mūsu referenti teica, nedrīkstam maldināt patērētājs, jo runa ir arī gan par patērētāju veselību, gan arī par izvēles iespējām. Jā, un tagad došu vārdu jaunajam vēstniekam Eskaniero kungam izteikties ne vairāk kā 5 minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos pateikties jums un citiem komitejas locekļiem par iespēju uzklausīt jūsu diskusijas un arī izteikties īsumā. Kā jaunais Meksikas vēstnieks Eiropas Savienībā priecājos par iespēju piedalīties šajā sanāksmē, kas ir pirmā sanāksme pirms principiālās eh, vienošanās noslēgšanas eh, starp Eiropas Savienību un Meksiku. Un, protams, ka tā ir viena no augstākajām prioritātēm, stiprinot ekonomikas eh, sadarbību eh, starp Eiropas Savienību un Meksiku. Kā mēs zinām, šis ir plašs, ambiciozs līgums, kas sastāv no trim komponentiem. Pirmkārt, tiek stiprināts politiskais dialogs – tas tiek strukturēts augstākajā līmenī, lai veicinātu sadarbību starp parlamentāriešiem, pilsonisko sabiedrību, bet arī, lai varētu nonākt pie kopīgas nostājas, kopīgas rīcības, reaģējot uz lieliem izaicinājumiem pasaulē saistībā ar mieru, drošību, globālo attīstību. Sadarbības sadaļām Šis e, līgums ļauj mums virzīties uz priekšu jaunajā sadarbības paradigmā, ļaujot apvienot publiskos un privātos resursus, sadarbojoties zinātniski, tehniski, bet arī iesaistīties e, trīspusējā un reģionālā sadarbībā. Līdz ar to mēs varam apvienot dažādas resursus, lai varētu virzīt uz priekšu jaunus projektus. No ekonomikas viedokļa šis līgums sniedz jaunas iespējas piekļuvēji precēm, pakalpojumiem, jauniem tirgiem, veicina tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Meksiku. Un lielāki iegūmi tiek sniegti jo īpaši maziem vidējiem uzņēmēm. Līdz ar to kopsavilkumā šis līgums ir iegūms abām pusēm, Tas būs izdevīgs abām pusēm. Tas mums ļaus virzīties uz priekšu, noteikti nosakot arī nacionālās attīstības prioritātes un veidojot mūsu rīcību globālā mērogā. It īpaši uzsverot sadarbību starp Eiropas Savienību un Meksiku starptautiskajā līmenī. Bet pirmkārt jau ar to tiek sūtīts spēcīgs signāls starptautiskai sabiedrībai par to, cik svarīga ir brīvā tirdzniecība. Brīvā tirdzniecība, kas iet roku rokā ar ilgspējīgas attīstības mērķiem, kas ir skaidrs politiskais signāls par labi multi, multilaterālismam, kas nozīmē, ka visi noteikumi ir vienādi visiem un tie arī vienādi ir jāpiemēro. Meksika un Eiropas Savienība viens uz otru skatās kā svarīgi partneri, veidojot globālo pārvaldību, kuras mērķis ir atbalstīt taisnīgu attīstību globāli, veidojot iekļaujošāku pasauli, taisnīgāku pasauli, kur kopā efektīvi mēs varam rēģēt uz lielajiem izaicinājumiem, izaicinājumiem šajā aizvien vairāk savstarpēji saistītā pasaulē. Līdz ar to vēlos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz apliecinātu, ka Meksikas vēstniecība ir ļoti interesēta sadarboties, strādāt pie šīs tirdzniecības nolīguma, lai stiprinātu eh, savstarpējās attiecības ar Eiropas Savienību. Un mēs arī ar nepacietību gaidām vizīti no darba grupas kur, kur būs referenti no INTA eh, kom, šīs komitejas eh, un vēl arī Santiago Tīses kungs. Līdz ar to domāju, ka eh, tā būs vēl viena iespēja stiprināt mūsu savstarpējās attiecības. vēlētos eh, dot vārdu šobrīd arī tirdzniecības eh, vad, eh, pārstāvniecības vadītājiem attiecībās starp Meksiku un Eiropas Savienību. Paldies par šo iespēju. Jā, paldies, vēstniekungs. Šis principiālais nolīgums ir ļoti svarīgs tieši šobrīd ne tikai globālas tirdzniecības kontekstā, uh, bet arī ar to tiek kliedēts mīts, ka Meksikai ir nepieciešama nafta vienošanās pirms viņa slēdz vienošanās ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka tas nāks par labu gan Eiropas Savienībai, gan Meksikai, un tirdzniecības jomā sasniedzam ļoti labs rezultāts gan attiecībā uz tirgu piekļuvu pakalpojumiem un precēm, bet arī ir iekļauts jaunas disciplīnas, tiek ņemts vērā sensitīvas jomas, atrast parastais līdzsvars. Kā Rodrīgas kundze norādīja, Meksikai ir daudz, kas vēl jāizdara vairākās jomās, un mums ir nepieciešams eh, saprast, eh, kāda ir Eiropas saimnības mērķi. Mums izdevās panākt vienošanās eh, attiecībā uz divpusējo vienošanos saistībā ar valsts un investoru strīdu izšķiršanu. Citas valstis ir uzticējušās šim risinājumam, un arī mēs izvēlējāmies uzticēties tam. Kas attiecas uz iepirkumiem, iepirkuma procedūrām, ehm, līdzšinējā līgumā eh, pieeja bija ierobežota ar federālo līmeni, bet eh, šajā līgumā dažas no 32 pavalstīm Meksikā arī piedalīsies šajā uh, līgumā, respektīvi iepirkuma jomā tieši. Un uh, bija tirdzniecības instruments uh, e, alkoholisko dzērienu aizsardzībai, bet Eiropas Savienība vēlējās plašāku vienošanos, lai aizsargātu geogrāfiskās izcelsmes norādes. Uh, Tātad no 32 nosaukumiem, ko Eiropas Savienība prasīja aizsargāt, mums tagad ir 20%, 20 eh, eh, gadījumi eh, saistībā ar pārtiks precēm, kur geogrāfiskās izcelsmes norādes tiks aizsargāts. Ir konsolidētas struktūrālas reformas telekomunikācijā, citās jomās Meksikā. Tiek iekļauts arī jaunas inovatīvas disciplīnas enerģētikas jomā, pretkorupcijas cīņa, MVU, pret mikrobiālā aizsardzībā, dzīvnieku labturībā, daudz citu elementu. Tā kā piekrītu vēstnieku sacītajam un varu apliecināt šīs komitejas locekļiem, ka esam pilnībā gatavi sadarboties, ja vēlaties dzirdēt mūsu viedokli, vai arī jums ir kādi jautājumi saistībā ar tirzniecības jomu, lūdzu vērsties pie manis. Tāpat vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos sarunvedēju komandām, kas ir eh, lieliski strādājuši, lai nonāktu pie šiem rezultātiem. Un īpaši priecājos par Elenas Königs paveikto. Paldies, paldies par šo ierosinājumu mūsu turpmākā darba atbalstam. Mums bija daudz jautājumu un piezīmi. Pirms dot vārdu Kēnigs kundzei, vēlējos dot vārdu Ponsu kungam no ārējās darbības dienesta, lai viņš sniegtu īsu pārskatu par politiskajiem aspektiem, jo mums bija arī jautājums saistībā ar cilvēktiesībām un citiem aspektiem, kas ir saistīti ar politisko pusi. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Manuprāt, praktiski viss jau tika pateikts. Man prieks redzēt, ka ir sasniegts labs progress visās jomās. Kā jūs zināt, šī ir globāla vienošanās, tur ir daudz dažādas sadaļas, četras atsevišķas sadaļas eh, saistībā ar politiskiem aspektiem, tirzniecību, un visos ir sasniegt ļoti labs progress, un to es arī ar prieku konstatēju. Tagad konkrēti par politisko eh, sadarbības sadaļu. Mēs noslēdzām sarunas pagājušā gada novembrī par šīm sadaļām, un man prieks arī redzēt, ka esam spējuši vienoties šobrīd par tirzniecības sadaļu. Uh, Eh, ka tas tika izdarīts 21. aprīlī. Tas ir ļoti svarīgs solis. Protams, ka ir vēl dažādi tehniski risinājumi nepieciešami un institucionālajā līmenī eh, arī ir jāstrādā vēl, bet ir, kā jau kolēģi norādīja, svarīgi strādāt vēl pie neatrisinātajiem jautājumiem, kas tiks atrisināti tuvākajās nedēļās. Protams, ka kamēr nav panākt gala vienošanās, nekas vēl nav beidzies. Mums ir nepieciešams pārēt uz nākamo soli, kur Eiropas parlamenta iesaistīšanās būs eh, neatsverama. Ja kādam ir kādi konkrēti jautājumi, es eh, labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Paldies, Kēnigs kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem deputātiem par ļoti daudziem un labiem jautājumiem. Nu, redzēs, cik eh, ātri varēšu uz tiem atbildēt. Sākšu ar jautājumu par tirzniecību un ilgspējīgu attīstību. Jā, tirzniecības un ilgspējīgas attīstības eh, sadaļas eh, prasības saistībā ar sociālajiem aspektiem, vidas aspektiem ir skaidri atrunāts. Mums ir arī vairākas normas iekļauts saistībā ar Parīzes vienošanās efektīvas īstenošanas prasībām. Tāpat arī pilsoniskās sabiedrības mehānismi, kas tiek attiecināts uz visu līgumu, arī atsevišķa norma par tirdzniecības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, atsevišķi pāns par eh, korporatīvo sociālo atbildību, Tas ir ticis stiprināts tieši šajā līgumā, salīdzinot ar CETA. Kas attiecas uz īstenošanas mehānismu? Šī diskusija turpināsies jau labu laiku, tā skaitā ar komisāri. Kā jau es minēju iepriekš, mums ir tradicionālā īstenošanas kontrolas mehānismi, kā tas ir arī citos eh, tirzniecības nolīgumos. Tātad balsoties uz sadarbību, protams, bet ir arī pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanas, arī iekšējām eh, konsultatīvajām grupām ir arī ekspertu pāneļi pieejami. Un eh, ir ziņojumi, kurus varēs publiskot komisija ir pārliecināta, ka tas ir labākais veids, kā panākt uh, saistību īstenošanu, kas izriet no tirdzniecības ilgspējīgas attīstības sadaļas, nevis balstīties uz sankciju sistēmu. Mēs neesam pieredzējuši, ka citos līgumos e, sankciju sistēma būtu efektīvāka, piemēram, līgumos, ko ASV ir slēgus. Un ir ļoti grūti pierādīt, ka ir kaut kas tāds, kas izriet tieši no tirzniecības un ir atstājis ietekmi uz ilgtspējību, uz uh, starptautiskās darba organizācijas konvenciju ievērošanu vai uh, darba tiesību ievērošanu. Nu, tā ir viena no lielākajām problēmām saistībā ar sankciju sistēmu. Turklāt, mūsuprāt, ir lielāka uh, iespēja, ka notiek attīstība, ja ir šāda pieeja, kas balstās uz sadarbību. Un pat šādā gadījumā tas, ka ziņojumus var publiskot un ir atvērtas, atklātas debates par šo TSD sadaļu, eh, tas, manuprāt, ir pietiekami efektīvs līdzeklis, lai uzlabotu līguma īstenošanu. Par geogrāfiskām norādēm Tur es vēlos izteikties pilnīgi skaidri. Ehm, minētais produkts Meksikai ļoti svarīgs un arī Spānijai. Ir atšķirības starp šiem eh, sieriem, ančero sieru, kas nāk no aitas piena, aitu piena, bet Meksikā tas tiek ražots no govs piena. Meksikā ir iespējams pārdot mančego sieru, kas ražots Spānijā, un arī meksikāņu mančego sieru. Bet Meksikas mančego siera nedrīkst būt attēlojums, kas uh, liecinātu par saistību ar Spāniju, respektīvi karogu izvietošana uz, uz marķējuma vai ko tam līdzīgi. Protams, ka Eiropas Savienībā joprojām spēkā ir Eiropas geogrāfisko norāžu aizsardzība. Mančego sieru, kuru var pārdot Eiropā, ir Spānijas siers saskaņā ar noteikumiem, kas mums ir spēkā. Tas, protams, ir attiecināms arī uz citiem geogrāfisko norāžu produktiem, eh, kuru mēs esam veikuši specifiskas pielāgošanas bet eh, šādu produktu skaits ir ļoti neliels. Mēs vēlējāmies pārliecināties, ka nepastāv risks eh, sajaukt šos pre, eh, šīs preces patērētājiem. Tā kā marķējums šeit ir ļoti svarīgs. Vēl kaut kas par marķējumu. Šajā līgumā tiek noteikts kopīgas disciplīnas saistībā ar marķējumu, kas ir pilnībā atbilstošas Eiropas saimnības likumdošanas prasībām, līdz ar to nepastāv risks, ka būtu produkti, kas tiek marķēti neatbilstoši ES likumdošanai. Protams, ka runājot par Meksikas produktiem, kas tiek importēti Eiropas Savienībā un pārdot šeit, tiem, protams, ir pilnībā jāizpilda Eiropas Savienības SPS eh, likumdošanas prasības. Uh, un arī piesardzības princips ir daļa no SPS sadaļas. Par datu plūsmām. Kā jūs zinat, komisija nesen prezentēja savu priekšlikumu saistībā ar datu plūsmām. Tas vēl ir jāapspriež ar dalību valstīm un Eiropas parlamentu. Mums nav bijis laiks prezentēt jauno priekšlikumu Meksikai, ir paredzēta pārskatīšanas klauzula līgumā. Tas nozīmē, ka tikko mēs eh, būsim gatavi eh, un pabeiguši iekšējās sarunas, mēs prezentēsim pārskatīto priekšlikumu eh, Meksikai un uzsāksim sarunas par to. Līgumā ir pārskatīšana paredzēta trīs gadu laikā, bet nekas mums neliedz to sākt agrāk. Par īstenošanu. Kā jau es norādīju iepriekš, viss ir atkarīgs no tā, cik eh, ātri būs eh, pabeigts līgums, juridiskā pārbaude. Un mm, bieži vien nav skaidrs, cik lielu laiku tas prasīs. Ir bijuši ekstrēmi gadījumi, divi mēneši, arī Meksikas pusē. Daudz cilvēku ir strādājuši pie teksta. Un vai tas var būt arī otrs e, ekstrēms, e, seši mēneši. Mēs centīsimies strādāt pēc iespējas ātrāk. Kā jūs zināt, ir vēlēšanas Meksikā 1. jūlijā. Pašreizējā administrācija joprojām turpinās darbu līdz novembra beigām, un, protams, ka mēs vēlētos līdz tam brīdim pabeigt pēc iespējas vairāk. tomēr nedomāju, ka ir pamatoti sagaidīt, ka mēs dalību valstīm prezentēsim e, šo līgumu dalību valstīm pirms 19. gada otrā pusgada, jo tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik daudz laika prasīs tulkošana. Kas attiec uz e, to, cik lielā mērā šis līgums e, sasaistīs rokas jaunai valdībai? Nu, no mūsu puses eh, Eiropas Savienībā līgums vēl nav ratificēts. Tā kā, protams, eh, tās būs atkarīgs no jaunās valdības. Tas varbūt ir jautājums, kas ir jāuzdod Meksikas kolēģiem. Bet, eh, nu, katrā ziņā līgumam būtu jābūt spēkā. Par savstarpēju izdevīgumu. Protams, par šo līgumu sarunas ved divas puses. No mūsu puses mēs esam pārliecināti, ka šis līgums būs e, noderīgs un izdevīgs Eiropas Savienībai, un arī man Meksikas kolēģi e, ir strādājuši pie tā, lai šis līgums dot labumu arī Meksikai. Kā jau es norādīju, līguma mērķis ir nonākt pie kaut kā tāda, kas dotu iespējas abām pusēm palielināt tirzniecību, veikt investīcijas Bija arī jautājums par esošo nolīgumu, kas ir spēkā. Paskaroties, kas notiek ar esošo līgumu, tad tirzniecība pakalpojumu sektorā ir trīskāršojusies pēdējo gadu laikā. Un e, redzam arī 7% pieaugumu preču tirdzniecībā tas ir lielāks pieaugums nekā mēs to redzam sastarpējā tirzniecībā ar citām valstīm. Tā kā jau pašreizējā līguma kontekstā mums ir laba attīstība, bet ir nepieciešams aktualizēt šo līgumu un tas būs noderīgs abām pusēm. Ilgspējības eh, ietekmes novērtojums. Jā, pie tā mēs strādājam paralēli. Tā kā šis līgums eh, tika tik ātri pa, paveikts un tuvojas vēlēšanas Meksikā. Protams, ka ir vēlēšanās turpināt šo darbu. Mēs, protams, arī skatāmies, cik tālu tikuši konsultanti saistībā ar ilgspējības novērtēšanu, ietekmes novērtējumu un mēs esam saņēmuši arī dokumentu projektus. Gala ziņojums, diemžēl, ātrākais jūnijā būs pieejams, diemžēl, eh, bet eh, esam pārliecināti, ka tas, kas ir iek, būs iekļauts eh, šajā ietekmes novērtējumā par ilgspējību, jau ir ņemts vērā līgumā. Par līgumu pabeigšanu. Mēs vairs nerunājam šeit īsti par neatrisinātiem jautājumiem, kas būtu vēl eh, jāpārunā starp abām pusēm, bet gan par politisku vienošanos par tehniskām detaļām un kā to pārvērst juridiskā, korektā formā. Tas prasa zināmu laiku, un kā es jau norādīju, mēs eh, to runājam Eh, arī saistībā ar grafikiem. Grafiki ir vairāk simti lapas pušu, un tas prasa ievērojumu laiku gan pakalpojumiem, gan tirgus piekļuvēji. Tā kā nav nekas tāds, par ko turpinātos eh, sarunas, kas varētu kaut kādā veidā mainīt eh, šo, šī līguma saturu. Par starptautiskās darba organizācijas konvenciju Nē, nav priekšnosacījums pieņemt 98. konvenciju, lai līgums būtu spēkā. Tomēr mums e, turpinās labas diskusijas ar Meksikas kolēģiem, un mēs turpināsim sekot e, notikuma attīstībai e, Meksikas senātā. Par starptautisko tiesu sistēmu. Es domāju, ka pamatā tas ir tas pats, kas mums ir CETA. Lielākā atšķirība pēc principiālās vienošanās ir jau atspoguļotas līgumā ar Meksiku, un esam pārliecināti, ka tur ir pietiekami stingra apņemšanās izmantot starptautisko tiesu sistēmu un arī apņemšanās strādāt, lai izveidotu savstarpēju um, šo starptautisko strīdu šķiršanas uh, sistēmu par naudas atmazgāšanas apkarošanas saistībām, kas ir iekļauts pielikumā pret korupciju. Tas arī tiešām ļoti svarīgi. Kā jau es norādīju iepriekš, saistībā ar īstenošanas eh, kontroli mēs jau konsultējamies ar ekspertiem. Saistībā ar sankcijām un eh, īstenošanas kontroli mēs skatāmies, ko katra puse ir izdarījusi arī saistībā ar startautiskajām saistībām, kuras ir uzņēmusies Meksika un Eiropas Savienība. Mēs neveidojam atsevišķu sistēmu par kaut ko tādu, kas jau ir iekļauts starptautiskajā ietvarā. Jā, par jaukto dabu šim līgumam mēs to prezentējam kā uh, vienu līgumu, tas ir tāds pilnvērtīgs asociācijas līgums par dzimumu līdztiesību. Politiskajā sadaļā ir stingras apņemšanās saistībā ar dzimumu līdztiesību. Ir arī vairāki projekti, 11 tieši par dzimumu līdztiesību. Pie tiem mēs turpināsim darbu. Un, protams, šos jautājumus var izsināt arī TSD sadaļā, kur ir aizliegums diskriminēt darba vietā tā skaitā. Un vēl viena lieta par cilvēktiesībām. Protams, ka tur ir saikne, kā jau asociācijas līgumā, tur ir saikne politiskajā sadaļā Un mēs redzam, ka tiek stiprināts politiskais dialogs un sadarbība. To jau arī norādīja kolēģis no ārējās darbības dienesta. Esam arī izlēmuši stiprināt sadarbību piecās jomās preventīvais darbs cīņai eh, pret spīdzināšanu, cilvēktiesību aizstāvju un žurnālistu tiesību stiprināšanu, cilvēktiesību aizstāviešanu, tā skaitā uzņēmē darbībā. Tas ir politiskajā sadaļā paredzēts šīm asociācijas nolīgumam. Un es ceru, ka eh, nepalaid garām nevienu jautājumu, bet, ja nu kas, tad eh, esmu gatava arī divpusēji turpināt šo sarunu. Eh, Paldies, Kenigs kundze. Protams, ka es augsti novērtēju to, ka gan komisija, gan sarunu vedēji ņem vērā arī Eiropas parlamenta viedokļus un cerams, ka tos patiešām ņems vērā. Esmu pārliecināts, ka vēl atgriezīsimies pie šiem darba jautājumiem, īpaši ņemot vērā slikto pieredzi ar Koreju un diskusijas saistībā ar to, kā varam īstenot šos procesus. Un otrkārt, šis jautājums par datu plūsmām. Tas skar tik ārkārtīgi daudz Eiropas Savienības uzņēmums, kas strādā ar Meksiku un nodrošina šīs datu plūsmas, un šajā sakarībā mums nav skaidru atbilžu par šo pienācīgo datu plūsmu. Taču, protams, mums ir jāņem vērā arī datu aizsardzības regula. Uh, kas stāsies spēkā 21. maijā. Tātad pie šiem aspektiem mums vēl ir jāstrādā. Tātad tie bija tādi īsi noslēdzoši vārdi no manas puses, jo, diemžēl, referents mums uh, nav pieejams. Un kā jau minēja vēstnieka kungs, mums būs arī faktu noskaidrošanas misija jūnijā. Uh, kad e, atgriezīsimies, e, cerams, drīzumā pie šī jautājuma turpmākas izskatīšanas. Paldies, ar to mēs esam noslēguši trešo darba kārtības punktu. Ceturtais punkts arī nodarbojas ar Latīņu Amerikas jautājumiem, tas ir Merkusur, un ar prieku varu sveikt mūsu vidū Merkusur vēstniecību pārstāvjus. Vēstniekungs Gauto Filmans, Paragvajas vēstnieks ir mūsu vidū. Tāpat arī mums ļoti labi zināmā Sandras Galīnas kundze, kas prezentēs mums sarunu aktuālo stāvokli. Lūdzu, paldies! Paldies, labrīt visiem, paldies, ka esmu uzaicināti šajā sanāksmē, lai varam jūs informēt par aktualitātēm. Kā jums zināms, esam tagad sasniedzam noslēdzošos posmus, cerams, ka tā. Jautājumi ir diezgan sarežģīti. Pēdējā sarunu rauns notika Asunsjonā februārī. Un tad uh, pēdējais bija sarunas bija 2. martā, vairāk sarunu raundu mums nav notikuši, taču esam ir notikuši dažādas tikšanās par uh, sarežģītākiem jautājumiem. Manuprāt, uh, labākā pieeja šodien būtu uzklausīt jūsu jautājumus, jo ir būtiski zināt, kas jūs interesē. Un es esmu ļoti priecīga, ka mūsu vidū ir vēstnieka kungi. Uh, Rigoberto Paragvais eh, vēstniekungs, kas ir šo sarunu vēšanas eh, vadītājs, un ceru, ka arī viņiem būs iespēja izteikties. Jā, eh, tas man šodien pilnībā pārsteidza, Sandra. Vienkārši neticami. Visīsākā runa no tavas puses, kuru jau kad esmu dzirdējis. Labi, tagad došu vārtu mūsu pastāvīgiem referentam Ignacio Salafranks kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es tik, tikko kā ierados, biju ārlietu komitejā, piedalījos balsojumā, un man nebija iespējas līdz šim notikušās diskusijas šeit uzklausīt. Taču vēlos pieminēt šādas lietas. Mūsu komisijas sarunu vedēja guva pilnīgu mūsu parlamenta atbalstu. Un, ja pareizi atceros, jo dažreiz man nav tik laba atmiņa, taču pēdējā sarunu laikā ministru līmenī Buenos Airesā, kur piedalījās arī pārstāvi no PTO, šeit komisija pauda priekšlikumu saistībā ar šo sarunu gaitu, tad tur, laiks turpinājās, februārs, marts, aprīlis, un man bija iespēja tikties un sarunāties ar sarunu vadītāju, tas bija tiešām ārkārtīgi būtiski, ņemot vērā šo būtisko sarunu aktuālo situāciju. Vēlos atgādināt arī to, ka komisijas priekšēdātājs savās runā par stāvokli savienībā uzrādīja, cik būtiska nozīme ir šo sarunu vešanai un noslēgšanai līdz šī gada beigām. Taču arī senjors Lopesa kungs un citi pārstāvi ir apstiprinājuši šo nozīmīgo aspektu. Vēlos izmantot šo situāciju un norādīt uz savstarpējo atbildību. Esmu Eiropas parlamenta deputāts un patiesībā man, manā uh, ziņā nav paust komentārus vai kritizēt Merkasūra valstis. Mēs piemērojam pamatīgu demokrātisku pārbaudi saistībā ar līdzšinējo attiestību. Tas nenozīmē, ka būtu kaut kas ārkārtīgs noticis, un nevēlos kritizēt augsto uh, pārstāvu savienības lietās vai arī sarunu vešanas pārstāvu, taču ir vairāki ļoti jutīgi jautājumi, kas man rada bažas. Šeit vēlos pieminēt 2004. gadu. Mēs vienojamies par vi kopīgām tēmām un vēlējamies turpmāko sarunu gaitā gūt uzlabojumus, un tas tā ir prioritāte man. Eiropas Savienība jo īpaši aizstāv brīvo tirzniecību un saistībā ar to, ja mūsu draugi un mūsu sabiedroti vienlaikus ir arī mūsu konkurenti, tas nozīmē, ka mēs noslēdzam tirgus. Un šajā sarunu raundā notiek koncentrēšanās uz konkrētiem jautājumiem - auto izcelsmes norādes, jūras transports un vēl citas vienošanās, kas ir saistītas ar jutīgām jomām. Nu, nevēlos lieki tērēt laiku un nevēlos atkārtot uh, visu to, kas līdz šim ir noticis, taču vēlos uh, pavēstīt to, ka mums ir jāpārvēl vēl zināmas barjeras, lai varētu noslēgt šīs sarunas, un jāatzīst, ka Man ir žēl, ka mēs vienmēr dzirdam tādus vārdus, ka vajag rīkoties mierīgi, neko nepārspīlēt, taču, nu, laika spiediens pastāv. Nākamgad Brazīlijā notiks vēlēšanas, Argentīnā un arī Eiropas parlamentā nākamgad būs vēlēšanas. Tā tad ir šādi spiedīgi faktori, un tad runāt par protekcionismu šeit mums ir jāpasteidzas, ņemot vērā arī ārlietu situāciju un aktuālās attiecības ar ASV. Tādēļ vēlos lūgt mūsu draugus no Merkusūru un Latīņamerikas valstīm piemērot realistisku pieeju dažādos sektorās, kā piemēram automobīļu sektorā. Paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Domāju, ka runātājiem pietiks ar divām minūtēm. Nikola Dantīkungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka mums šodien ir iespēja runāt par šo ļoti būtisko tematu, šo tirzniecības nolīgumu. Parasti tiek minēts, ka 90% eh, laika var paveikt 10% darba, un 10% eh, eh, atlikušā laika 90% darba. Un mums tagad ir radies tāds iespējas, ka ir paveikts tiešām lielisks darbs 10% laika, lai panāktu mēķus, taču uh, tad vienā mirklī mēs tā kā apturējām sevi, jo it kā baidījāmies noslēgt šo vienošanos, baidījāmies panākt gala rezultātu. Un šeit ir uh, aspekti, kas skar Eiropas Savienību. Notika piekāpšanos dažos svarīgos aspektos, taču mūsu piedāvātie jautājumi neatrisināja esošās problēmas. Protams, ka mums pastāv problēma, politiskas dabas problēma. Uh, un to ir grūti izprast sarunu vedējiem. Dienvidamerikas valstu politiskā situācija, jo īpaši Brazīlijas. Tas ir sastīts ar vēlēšanām, ne tikai Paragvajā, bet arī Argentīnā. Mēs esam konstatējuši, ka pastāv startautisks spiediens uz Argentīnu, ņemot vērā šīs valsts finansiālo situāciju. Un tagad rodas jautājums, vai šie ir tie ierobežojumi, šīs barjeras, kādēļ mums neizdodas noslēgt šo politisko vienošanos. Un es gribētu dzirdēt no mūsu sarunu vedējas, kas ir šie iemesli, kas ir šie traucēkļi, jo mums ir radies tāds iespējas, ka esam nonākuši nu finiša taisnē, vai arī es e, maldos un ir e, tāda politiska bloķēšana. Vēlos pieminēt trīs aspektus manuprāt, ir būtiski, uh, lai Eiropas Savienība pievērstu jo īpašu uzmanību. Tas saistīts ar geogrāfiskās izcelsmes mārķējumu. Gribētu dzirdēt, kādas šeit vēl problēmas pastāv saistībā ar šo ārkārtīgi būtisko sadaļu Eiropas Savienībai. Taču, protams, tas ir arī ļoti nozīmīgi Merkosūru valstīm. Tad nākamais punkts ir šis preventīvais princips. Mēs lasām uh, presē par to, ko minējis ir Maģīkungs, kurš apsūdz Eiropas Savienību, ka tiek izmantoti fitosanitāri iebildumi, lai aizsargātu Eiropas uzņēmēju darbību un tautsēmniecību. Taču mēs eh, vēlamies noslēgt šādu vienošanos, taču saistībā ar fitosanitārajiem noteikumiem uh, nevēlamies šeit atkāpties uh, no kaut kādiem aizsardzības standartiem. Noslēgumā lūdzu 30 sekundes. Pilsoniskā sabiedrība. Mums notika daudz tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem šeit Briselē, un šādā veidā mēs varam konstatēt, kādā veidā šī sabiedrība tiek informēta Merkusūra valstīs. Šeit pilsoniskai sabiedrībai trūkst informācijas, un ko komisija vēlas panākt, lai šī uh, Merkusūra valstu pilsoniskā sabiedrība tiktu spēcinātu. Es turpināšu saglabāt optimistisku nostāju. Tas ir saistīts ar manu labo gribu, nevis balstās vairāk uz konkrētiem faktiem. Štabātī kungs lūdzu. Jā, es arī vēlos norādīt uz to, ka laika lodziņš var aiztaisīties politisku iemeslu dēļ, un jo īpaši tādēļ, ka varētu būt tā, ka brīvās tirzniecības ēra uh, mazliet eh, tā kā iztek, ja mēs ņemam vērā to, kas notiek ASV. Tādēļ šī vienošanās nolīgums ar Merkusuru valstīm ir ārkārtīgi būtisks. Pāris kritiski punkti. Tik pieminēts jau auto nozare. Šeit ir šīs uh, noteikums par 40%. 45%. Mēs eh, zinām, ka Merkusūra valstis ir ieinteresētas arvien vairāk eh, pārdot savu produkciju, bet šeit taču varam vest sarunas. Eh, mēs varam vienoties par šiem aspektiem. Tā nav jābūt tādām pamatproblēmām. Un man kā ekonomistam ir skaidrs, ja kaut kur notiek kāda bloķēšana, ka kāds kaut ko vēlas panākt. Un runāt par automobīļu industriju rūpniecību, šeit valda šī blokāžu politika. Un es tad gribu dzirdēt, ko tad meksikāņi grib, lai tiktu ņemts vērā Eiropas prasības. Es, protams, zinu, ka lauksainiecības tirniecība vienmēr rada lielas problēmas. Un es gribētu dzirdēt, kas šeit īsti notiek sarunu laikā. Un vēl vēlos aicināt komisiju izrādīt piekāpšanos. Ja mēs daudz vairāk importējam no Merkusuru valstīm, tas taču ir izdevīgi arī mūsu patērētājiem. Mums, mm, mēs nedrīkstam domāt tikai par mūsu ražotājiem, bet jo īpaši par patērētājiem. Tas ir jāpaturprātā sarunvedējiem. Un tad noslēgumā šī ir ļoti. Šis ir ļoti būtisks nolīgums, varbūt pat vissvarīgākais, kā simbols tirzniecībai, brīvajai tirzniecībai. Un tagad uh, man ir rodas tāds jautājums, vai sarunu vedēji apzinās šo milzīgo uzdevumu, uh, vai apzinās to, kādā veidā var stāties pretī ASV, ja parādīsies kas vairāk nekā tikai nodevas eh, alumīniem un tēraudām. Jo tas, ko pieminēja Amerikas prezidents, tā ir uh, eh, pamataizsardzība Amerikas uh, tautsēmniecībai. Un šeit mums ir jāpauž ļoti skaidrs vēstījums, jāsniedz skaidra zīme pret protekcionismu Un šeit mums ir jārīkojas aktīvi un uh, patiesi. Paldies! Nākamais runātais Dita. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, komisijai par uh, sniegto aktuālo informāciju. Nu, manuprāt, tas ir tā neticami, jo tikko kā beidzām diskusijas par brīvās tirzniecības nolīgumu modernizāciju ar Meksiku un tikko uzsākām Un mēs uzsākām sarunas ar Merkusuru valstīm 99. gadā, vienu gadu pirms uzsākās šīs eh, Meksikas nolīguma stāšanās spēkā. Tātad laiks tiešām izteka un iespēju vairs nav tik daudz. Mēs eh, nosakām dažādus termiņus, eh, sākumā teicām, tas notiks janvārī, tad mārtā, tad jūlijā. Uh, taču mums ir jābūt eh, godīgiem, vai tiešām pastāv kāds reāls laika grafiks mums, kad mēs beidzot varēsim pielikt punktu. Un vēl viens konkrēts jautājums saistībā ar auto nozari. Mēs pēdējā laikā presē esam ļoti daudz ko lasījuši šajā sakarībā, un tā kā šīs sektors Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi nozīmīgs, uh, Es gribētu dzirdēt sīkākas detaļas no Sandras par to, kas tiešām patiesi notiek šo sarunu vešanas gaitā. Paldies! Un tagad no zaļajiem došu vārdu vicepriekšēdētājiem Džanī. Paldies, priekšēdētāji! Paldies! Uh, komisijas, uh, Eiropas komisijas uh, prezentācija nu, neatspoguļo reālo situāciju sarunās. Varbūt no jūsu atbildēm uzzināsim vairāk, vai arī, nu, varbūt uh, uh, mēs uh, pretējā gadījumā, nu, ja jūs mums neko nestāstat, tad varbūt nav vērts jums arī dot vārdu, jūs varat vienkārši kā novērotāji šeit piedalīties. Uh, Kā jau izteicās Dantīkungs, eh, ir eh, problēma šis piesardzības princips. Brazīlija to asti kritizē. Es gribētu zināt, kā reāli tiek ņemts vērā piesardzības princips eh, sarunu vēšanas procesā, jo mēs zinām, ka uh, Eh, Brazīlijas eksportētā soja ir eh, ģenētiski modificēta, eh, vai tiks veiktas pārbaudas tālāk par glifozātu, kas lietošanu tāpat ir izcēlies skandāls par gaļas kvalitāti Brazīlijā. Protams, Eiropa vēlas cīnīties pret klimata pārmaiņām, vēlas aizsargāt uh, pilsoņu veselību, aizstāvēt savus lauksaimniekus, bet ja šīs uh, nolīgums veicinās uh, Amazones uh, mežu, tropu mežu izušanu. Tieši tas, uh, šis nolīgums būs tas, kas to darīs, un katra lielopu kautķermeņa eksports veicina Amazonas uh, tropu mežu izušanu un izciršanu. Un vēl viens pakārtots jautājums par pakalpojumiem. Paragvaja un Urugvaja ir izstājušās no tīza sarunām un kāda ir situācija šī nolīguma pakalpojumu sadaļā. Un tāpat runājot par piesardzības principu ilgspējīgas attīstības sadaļā. Parlaments vairāk kārt ir paudis viedokli, ka šajā sadaļā ir jāparedz arī sankcijas, nevis vienkārši tādu deklaratīvu paziņojumu. Un, uh, Langenkungs arī atbalsta šādu nostāju. Tātad, vai mēs uh, vēlamies virzīties uz priekšā jautājumu, ņemot vērā uh, mūsu priekšā stāvošos izaicinājumus? Helmut Šolts. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī, ja tā var teikt, vēlos pateikties Sandrai par uh, nepārtraukto starp monitoringu grupas uh, atbalstu saistībā ar šīm Merkusūru valstīm. Jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski, ka Eiropas parlaments, kas nav sarunu vedējs, uh, tomēr ir saņēmis uzdevumu sekot šīm sarunām, um, īstenot kontroli, lai beigās dotu vai nedotu savu piekrišanu. Tas ir nepieciešams. Un pirms desmit uh, dienām mums politiskās grupas ietveros notika konference par visaptverošiem jautājumiem saistībā ar Merkusūru vienošanos. Komisija arī tajā, šajā konferencē piedalījās un jo īpaši vēlos par to pateikties. Taču paustie komentāri bija diezgan pretrunīgi. Mums bija ļoti daudz pārstāvi no politikas, no parlamenta struktūrām, no pilsoniskās sabiedrības eh, struktūrām, gan no Merkosūra valstīm, gan Eiropas Savienības valstīm. Šeit tika pieminēti tādi aspekti kā vides aizsardzība, pesticīdu izmantošana Brazīlijā lauksaimniecībā, pārtikas drošums bija ļoti aktuāls jautājums. Mums bija pārstāvi no Food Watch kuri, manuprāt, diezgan pamatoti pauda kritiku politiku saistībā ar Eiropas Sanības Merkosūru nolīgumu. Un tādā ziņā paldīšu divus uh, punktus, jo šodien vienkārši trūks laika dziļākām debatēm. Pirmkārt, kāda ir šī politiskā situācija. Es, protams, uh, vēlos pateikties par Merkusūru valstu diplomātisko pārstāvu klātesamību. Uh, manuprāt, eh, ņemot vērā šo neskaidro politisko situāciju daudzās valstīs, Brazīlija, Argentīna jau tika pieminēts, ir ļoti sarežģīta situācija, un tagad eh, kaut ko tā nopietni pieņemt, pieņemt kādu termiņu, pateikt, ka jūlijā vai kaut kad eh, kādā citā datumā lietas ir jānoslēdz. Brīvā tirzniecība nozīmē uh, taisnīgu tirzniecību. Šeit mums ir jāņem vērā mūsu pilsoņu intereses un kā mēs varam ar tirzniecību nodrošināt to, lai šajās skartajās valstīs e, tiktu attīstītas visas nozares, jo citādi mēs zaudēsim pilsoņu uzticēšanos gan mums, gan mūsu partneru valstīs. Un šeit mums ir jābūt, jārīkojas ļoti uzmanīgi. Viss šis prevencijas princips, viss, kas līdz šim tika pieminēts, uh, šeit ir jāņem vērā. Tādēļ, manuprāt, šeit mazāk runa ir par protekcionismu, bet gan par taisnīgas tirsniecības eh, nolīguma izveidošanu, kas eh, ņemtu vērā gan sabiedrības, gan vides intereses kā prioritārs. Priekšēdētām nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji izteikšos ārkārtīgi īsi. Nē, priekšsēdājas kungs saka, tagad dot, tiek dots vārds ēnu referents kundzei, kas pieder, manuprāt, arī jūsu grupai. Jā. <laughs> Grazie, prezidente. Um... Ehm. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz, kas jau tika pieminēts, arī ņemot vērā mūsu nostāju. Un, manuprāt, šajā noslēdzošajā posmā ir būtiski rīkoties ļoti uzmanīgi saistībā ar dažiem nolīguma aspektiem. Piemēram, pastāv risks pārāk daudz lielopu gaļu importēt Eiropas Savienībā. Piemēram, šajā jomā būtu prātīgāk samazināt solījumus. Tāpat arī mums rada bažas mūsu pārtikas produktu standarti. Un nemaz nevēlos pieminēt dzīvnieku aizsardzību vai vides aizsardzības aspektus. Tāpat arī viss, kas saistīts ar biodegvielu Eiropā, ir politiskas dabas jautājums. Tāpat arī, ko jau pieminēja Šulca kungs. Uh, mums nav zināms, kas notiks eh, saistībā ar šo nolīgumu Brazīlijā. Tur viss būs atkarīgs no jaunās valdības, vai šī valdība būs elastīga attiecībā uz uh, dažādiem produktiem. Šeit vēl pietrūkst priekšlikumu. Tāpat arī runājot par savstarpējīgumu. Piemērs eh, saistībā ar vīnu. Eiropas Savienībā šeit ir 20% muitas nodevs un Latīņamerikā 10%. Tāpat arī sastarpējuma princips attiecībā uz dažādiem iepirkumiem. Mēs gribētu dzirdēt no komisijas puses, kāda ir situācija arī saistībā ar uh, cukurniedrēm šo sektoru ir panākta politiska vienošanās ar Meksiku un gribētu zināt, vai mēs varētu šeit pātrināt uh, arī procesus saistībā ar šo nolīgumu. Jūs sežat kopā, Žemē kundze, jauna koalīcija izveidojusies. Nē, tieši otrādi. Nu, es ceru, es domāju, varbūt tā ir tā, tad kolēģi, es nu pat klausījos, ka kolēģis runāja par uh, ieguvumiem patērētājiem. Es gribētu atgādināt, ka gaļas patēriņš uh, Eiropā ir uh, pazemējies par 27%, 33 tūkstoši darba vietu ir apdraudētas lielo audzēšanas nozarē Un e, šeit e, runājot par nolīgumiem ar Kanādu un Merkosūru, e, nav runa par protekcionismu, bet gan par šīs nozares glābšanu. Un, un nu, varbūt, ka mums pat ar ETP beigās iznāks koalīcija un arī Dantēna kungs. Uh, pēc pētījumā runāja par šīm problēmām, par sanitāriem skandāliem, par bojātas gaļas tirgošanu. Nu, Eiropā tas ir kaut kas nepieļaujams, un mums ir jāaizsargā patērētāji. Un mēs nevaram šeit piekāpties. Es nu pat uzdevu jautājumu par izsekojamību un marķējumu, un atkārtoju atkal šo jautājumu, ko mēs darām, lai uh, aizsargātu patērētājus. Tie taču ir š, pamatpunkti šajā sarunu procesā. Es esmu vispār pret šīm sarunām, bet mums vajadzētu tomēr domāt par patērētājiem. Times, huh? so... Nu, ļoti interesanti laiki tiek veidotas koalīcijas starp labajiem un kreisajiem, starp zaļajiem un labajiem, bet, nu, tas nav šodienas jautājums. David, lūdzu, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi īsi jautājumi. Manuprāt, neviens tos vēl neuzdeva. Pirmkārt, piekļuvi medikamentiem. Mēs zinām, ka mēs šajos uh, nolīgumos cenšamies panākt uh, ļoti jutīgu līdzsvaru starp uzņēmumu aizsardzību, bet arī neierobežot piekļuvu medikamentiem. Mm, Brazīlijā ir viens no ļoti dinamiskiem uh, vietām saistībā ar ģeneriskiem medikamentiem. visā pasaulē. Es dzirdēju apstiprinājumu no Sandras jau par to, ka šeit notiek mēģinājumi panākt šo līdzsvaru, taču gribētu dzirdēt uh, šo aktuālo situāciju. Tas ir arī saistīts ar aktuālo situāciju dažos no atsevišķām valstīm, vai tas kaut kādā veidā sarežģīja sarunas. Otrkais jautājums uh, - dzīvnieku labturība. Meksika mums tagad ir kā paraugs. Mums ir bijušas sarunas par to, ka tas ir viens no inovatīvajiem faktoriem Meksikas nolīgumā, vai mēs paredzam šādu sadaļu arī Merkusūra nolīgumā. Liels paldies! Lūdzu, Karolīna. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms pāris nedēļām nosūtīju rakstisku jautājumu komisijai saistībā ar mazo zemnieku situāciju Brazīlijā, kas man rada bažas. Nesmu vēl saņēmis nekādu atbildi, tādēļ vēlreiz vēlos uzdot šādu mutisku pieprasījumu un sniegt arī savu pamatojumu. Situācija ir tāda, ka Merkusur nolīgums ļoti smagi varētu pasliktināt eh, mazo zemnieku situāciju. Mēs zinām, ka tiks izmantots vairāk pesticīdu, kā ir paredzēta masīvā lietus mežu izciršana, un tas var radīt arī siltumnīca efektu kāzes. Mans jautājums komisijai būtu tāds Kā rīkoties ar šādu situāciju, šādas attīstības ietvaros, ko jūs šeit plānojat? Un vēl viens aspekts, kuru vēlos pieminēt, ir tāds kritisks, proti, ka nepastāv nekādas sankcijas saistībā ar ilgtspējības sadaļu. Kādēļ komisija un dažas dalībvalstis nesaskata nepieciešamību paredzēt sankcijas, ja notiek kādi pārkāpumi, kāds ir iemesls šādai rīcībai? Un tad vēl jautājums saistībā ar cilvēktiesībām. Vai ir paredzēta kāda klauzula, jo situācija dažās valstīs ir satraucoša un kā mēs šeit varam rīkoties. Piemēram, vardarbīga cilvēku izdzīšana, par kuru vienmēr dzirdam, vai arī zemnieku ēku un ražu iznīcināšana, vai tas tad būtu cilvēktiesību pārkāpums, kur var uh, īstenot šo attiecīgo klauzulu, un ja tāda nav paredzēta, kādai tāda nav paredzēta. Nu, tas ir principi jautājums aktivizēt šīs klauzulas, un tas nav viegli komisijā. Tagad došu vārdu Minērs kundzei. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik had ook graag van... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu no Sandras Galīnas kundzes uh, dzirdēt informāciju par aktuālo situāciju, taču, diemžēl, viņa klusē, un tas ir uh, žēl, jo signāli saistībā ar Merkusūru nolīgumu ir diezgan pretrunīgi. Izskatās, ka no Eiropas Savienības puses uh, rīcības spēka netrūks, to apgalvo Argentīna, taču cita apgalvo, ka Brazīlija ir vainīgā, kādēļ eh, šīs sarunas nevirzās uz priekšu. Un Šauca kungs jau uzdeva šo jautājumu arī saistībā ar konferenci, kas mums bija norganizēta, bet es gribētu tiešām no komisijas dzirdēt saturiskas atbildes par uh, pausto kritiku, kas ir saistīts ar vidi, ar lauksaimniecību, ar piekļuvu medikamentiem, darba tiesībām. Tie taču nav nekādi jauni pārsteidzoši jautājumi. Mēs vienmēr eh, dzirdam un runājam par šiem jautājumiem, noslēdzot citas vienošanās, un Merkusur taču nav nekāds izņēmums. Šeit vēlos arī pieminēt cilvēktiesību pārkāpums, korupciju. Gadrīz nemaz netiek pieminēt šie aspekti, un kā komisija reaģē saistībā ar šo kritiku. Uh, Un ko jūs darat, lai to arī paustu sarunu laikā, un lai šie aspekti tiktu ņemt vērā diskusiju laikā? Un paldies! Noslēgumā Datmūra kungs lūdzu. Jā, paldies, es izteikšos ļoti īsi. Sākumā vēlos apsveikt eh, Merkusūru, ja drīkst būt uzstājīgs un tā darīt, proti saistībā ar Venecuēlas situāciju 2016. gadā, šo izslēgšanu Nu, tas ir saistīts arī ar Brītu Leiboristu partiju. Šis nolīgums principā ir brīvās tirsniecības nolīgums ar Merkusūru, vai tā nav? Redzu, ka komisijas pārstāvi māja ir galva, tātad jā, apstiprinoši, un man ir jautājums komisijai. Ja šis ir brīvās tirsniecības nolīgums, Vai jūs piedāvājat arī brīvu cilvēku pārvietošanās klauzulu? Un ja nē, tad kādēļ nē? un ko jūs piedāvājat saistībā ar vīzām vai vīzu atvieglojumiem Merkusūru valstīm? Taču mans jautājums ir tiešām, vai ir paredzēta šāda brīva cilvēku pārvietošanās klauzula. Un, ja tāda nav, kādēļ tad eh, komisija pieprasa citos brīvās tirdzniecības nolīgumos šādas klauzulas? Paldies, un pirms došu vārdu mūsu vēstniekungam, Gauto Filmanam, vēlos uzdot vienu jautājumu. Sandra, protams, ka sarunas notiek tādos laikā, kad runājam arī par Brexit. Un kā jūs atspoguļojat šo Brexit situāciju šo sarunu laikā. Manuprāt, saistībā ar Meksikas gadiem mums bija līdzvērtīga situācija. Taču Merkusur nolīgums vēl nav tik tālu. Nu, tādēļ tāds vispārīgs jautājums saistībā ar šiem sarunām. Vilman kungs lūdzu, 5 minūtes jums. Liels paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos apstiprināt to, ka mums, Merkasūra pārstājiem, ir ārkārtīgi liels prieks un gods šeit atrasties pie jums, piedalīties šajā komitejā, izteikties šajā komitejā, kurā jūs nodarbojaties ar starptautiskās tirniecības jautājumiem. Un tieši tā, kā šodien tika minēts, mēs atrodamies vienā no sarežģītākajiem sarunu posmiem. Šobrīd strādājam pie vissarežģītākajiem jautājumiem, visgrūtākajiem. Esam nogājuši garu ceļu, no abām pusēm tika piemērota milzīga pūliņa, lai tik tālu nonāktu. Un tagad mums ir jāatrisina atlikušās problēmas. Uh, Un iespējams, tagad nav īstais mirklis, lai runātu par atsevišķiem jautājumiem. Taču es vēlos uzsvērt to, ka Merkusūra visaugstākajā līmenī ir apņēmušies noslēgt šīs sārunas sasniegt rezultātu. Notiek ļoti daudz sārunu, video telefonu konferenču starp valstu sekretāriem, starp ministrijām un ministriem. Ar sārunu vedējiem mēs vēlamies paust mūsu atbalstu sārunu vedējiem. Vēl nesen mēs pieņēmām lēmumu par to, ka uh, eksperti varēs uh, ierasties Briselē, ja tas būs nepieciešams sarunu gaitā. Un mēs kā Merkosur valstis kopīgi atbalstam šīs sarunas noteiktos mērķus un nosacījumus, kas tika izstrādāti līdz šim šo sarunu laikā. Priekšsēdētāja kungs. Merkusūra rīkojas arī ļoti uzmanīgi, lai neiekristu tādu vainīgo meklēšanas valgos, lai apmainītos plašsaziņas līdzekļos ar dažādiem pārmetumiem. Mums ir tieši kontakti ar Malstrēmas kundzi, ar komisijas sarunu vedēji, un uh, tad mēs arī attiecīgi paužam visas savus uh, viedokļus, bažas, kritiku, jo plašsaziņas līdzekļos nevienmēr nonāk uh, precīza informācija par atsevišķajām sadaļām vai vispār šo nolīgumu. Uh, un Merkasūru sabiedrībā pastāv tiešām spēcīga apņemšanās noslēgt šo vienošanos, šo nolīgumu. Taču, protams, kā pastāv uh, sabiedrības grupas, kurām šīs nolīgums uh, neko neietekmē saistībā ar viņu komforta zonu un grupas, kurām šī komforta zona tad būtu jāpaplašina. Un, protams, ka mums ir vēl jāstrādā un jāatrisina sarežģītā jautājuma un neatrisinātās problēmas. Un šeit ir jāpiemēro griba no abām pusēm rīkoties, jo nevar panākt vienošanos, ja no vienas puses pastāv vēlme aizsargāt jutīgās jomas, taču no otras puses tiek pieprasīta pilnīga atvēršanās. Šeit ir jāpastāv līdzsvaram abās pusēs. Šeit gan Merkusur, gan Eiropas Savienībai ir jāpiet solis uz priekšu, ir jāatsakās no protekcionisma un jākļūt atvēr, jākļūst atvērtākiem. Mums ir jāatrod tāds veids, kādā varam rīkoties reāli. Protams, ka mums ir jāaizsargā patērētāji, un Merkusūra arī vēlas aizsargāt savus patērētājus, tāpat kā Eiropas Savienība to vēlas un tas tad attiecīgi arī ir jāīsteno. Mēs meklējam taisnīgus noteikumus, kā jūs jau to pieminējāt, kā to pieminēja arī citi deputāti. Mēs negribam vienkārši panākt tādu nolīgumu, kā vienkārši brīvās tirdzniecības nolīgumu. Mēs vēlamies panākt taisnīgu nolīgumu. Un Šo mērķi mēs visi atbalstam pilnīgā vienotībā. Tas arī bija viss, ko vēlējos jums šorīt pavēstīt, un, kā jau minēju, vēlreiz vēlos jums Merkusūra vārdā sirsnīgi pateikties, ka varēju šodien būt šeit un izteikties. Paldies, un tagad ir Sandrai palicis pienākums atbildēt jūsu jautājumiem. Liels uh, paldies, ka uzaicinājāt vēstnieku. Esmu ļoti pateicīga uh, Urugvajas vēstniekam par ļoti uh, saprātīgo uh, pieju. Es uh, arī gribētu, lai šeit kaut kādas mistifikācijas necirkulētu attiecībā uz šādu nolīgumu. Uh, gribu teikt, ka tas ir asociācijas nolīgums, tas ir daudz plašāks nekā tirzniecības nolīgums vien, un tāpat jāpatur prātā, ka šajā nolīgumā ir uh, arī politisks aspekts, ka tas ir liela mēroga nolīgums un ka to visu aizēno eh, jaunākā attīstība attiecībā uz tēraudu, alumīniju un citos eh, jautājumos. Tas viss eh, skar arī šo nolīgumu. Vispirms gribu atbildēt uz jūsu jautājumu par Brexitu. Brexits un visi citi aspekti, visa veida sarunās. Uh, atspoguļojas, tiem ir ietekme. Tātad mēs, eh, protams, tas, kas notiek Ķīnā ar pārlieku ražošanas jaudu, arī skar šīs sarunas. Tā kā viss savstarpēji ir saistīts, varbūt kaut kādi pavisam nelieli aspekti, kādas eh, nelielas salas Atlantijas okeāna vidū, kam ir īpašs status, arī var kaut ko ietekmēt. Un uh, Tātad tas uh, viss uh, Brexits arī ietekmē sarunu norisi. Pirmais elements, uh, kas izskan šī nolīguma kontekstā, ir lauksaimniecība. Un to noregulēt šajā nolīgumā ir ļoti grūti. Mēs, zināmā mērā, viens otru uh, papildinām, un es gribētu jums teikt, ka mums šis jautājums ļoti uzmanīgi ir jārisina. Un eh, Eiropai arī lauksaimniecības jomā būs lieli ieguvumi, un nav tiesa, ka tas skar tikai uh, piena ražošanas nozari, ne arī dzīvnieku laupu turība, būs par to iekļautas normas, mēs vērtējam, vai tā būs atsevišķa uh, nodaļa, vai uh, tas būs saliks kopā ar citiem jautājumiem, tāpat mikrobu rezistence šajā pasaules malā ir vislielākie ganāmpulki, un mums būtu jācīnās pret to, ka mikrobi kļūst rezistenti pret antibiotikām. Un, ja um, nevar domāt, ka izolācijā um, mēs būsim uh, ieguvēji Nē, mēs saglabāsim tātad savu sistēmu un mēs kļūsim uh, spēcīgāki arī tajos institucionālos fórumos, kur notiek diskusijas par šiem jautājumiem. Vēl viena joma, kur Eiropa būs ieguvēja, ir sanitārā un fitosanitārā nozare. Mēs nepieļausim standartu pazemināšanos, bet uh, Uh, gluži pretēji, un uh, šajā sarunās jautājums ir ļoti nozīmīgs un ir izveidota apusējuma sadaļa. Tātad šeit abu pušu standarti tiks respektēti, un uh, šīs valstis būs sabiedrotās cīņā par standartu saglabāšanu. Es esmu ne tikai Eiropas komisijas ierēdne, bet arī pilsone, un esmu šokēta, ja uz galda mums nonāk nekvalitatīva pārtika, bet es tiešām vēlos to, lai mēs novērstu šādu skandālu rašanos un lai šādi ražojumi mūsu tirgu neiekļūtu. 28. marta dokumentā jūs varat arī atrast uh, veselu sadaļu par sanitāriem, fitosanitāriem pasākumiem. Tālāk gribu teikt arī Dantikungam, ka ir piesardzības princips iekļauts šajā dokumentā, un arī tas ir iekļauts sadaļā par strīdu noregulēšanu. Par uh, sankcijām un strīdu risināšu. Par uh, tirzniecību un ilgspējīgu attīstību un par sankcijām, ja mēs vēlamies panākt uh, Uh, situācijas uzlabošanu un iesaistīt arī pilsonisko sabiedrību. Un grib, priecājos par to, ka netiešā veidā mūsu saruna process arī rosina debates par šiem jautājumiem. Šajā, viesoties šajā reģionā, es vienmēr uh, prasu, lai uh, notiktu arī tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un Eiropā Es arī labprāt diskutēju ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Bez pilsoniskās sabiedrības mēs neko nevaram panākt. Mēs esam patērētāji, bet ne tikai patērētāji. Mums ir jālūkojas uz visu uh, to cilvēku spektru, ar ko mēs vedam sarunas. Tāpat gribu teikt, ka mēs iestājāmies par uh, sistēmu, kas balstītos uz noteikumiem. Pirmkārt, mēs aizstāvam mūsu vērtības. Nu, šeit varbūt varētu būt domstarpības ar Langas kungu par uh, sankcijām, bet mēs iestājāmies par vides aizsardzību, darba, ņēmēju tiesībām. Uh, tie visi man ir ļoti būtiski jautājumi. Mēs nevaram uh, Uh, runāt par tirsniecības nolīgumiem, ja nav uh, taisnīgumu šajās jomās. Arī uh, par cilvēku tiesību ievērošanu ir paredzētas sankcijas, ja tiek konstatēti pārkāpumi. Un jāpaturprāt arī astoņas pamata konvencijas, kurās uh, Eh, ir pieminētas eh, tirzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā, tātad arī šeit ir runa par sankcijām. Geogrāfiskās eh, izcelsmes norāžu aizsardzība šeit arī ir lieli ieguvumi. Un mums ir jāapzinās, ka viņu pieeja, Merkasur pieeja šajā jautājumā bija pavisam atšķirīga nekā uh, pie mums un uh, mūsu partneriem, kā jau norādīja uh, vēstnieka kungs, nevajadzētu pieļaut, kā atsevišķas personas uzurpē šos uh, nosaukumus. Tātad šeit varētu vienīgais risinājums būt pakāpeniska darbības pārtraukšana. Tālāk par automobīļu eh, ražošanas nozari. Arī par to daudz presē ir rakstījusi, jo tiek vienmēr runāts par uh, Meksikas Merkosūras uh, eh, tandēmu. Jāsaka gan, ka šīs sarunas norit atšķirīgi. Uh, abos šais gadījumos. Un uh, automobīļu ražošanas nozare, nu, ir vairāk sarežģīti jautājumi. Pirmkārt, izcelsmes uh, noteikumi, bet, nu, tā varbūt nav tā smagākā problēma. Uh, Merkosur uh, reģionā ir valstis, kuras vēlas uh, samontēt uh, automobīļus ar elastīgākiem noteikumiem, un ir atkal citās valstīs uzņēmumi, kuri vēlas aizsargāt savas pozīcijas jautājums eh, ir arī par eh, laikā eh, nu, īsti brīdī šobrīd varbūt nav tāda labvēlīga situācija, maigi izsakoties attiecībā uz automobīļu no, ražošanas nozares liberalizāciju. Mēs tāpat uz automobīļiem varam rūkot lūkoties no TBT aspekta, tātad uh, drošība ir varbūt uh, prioritāte šai jomā, un lāko, raugoties nākotnē mēs domājam par automobīļiem, kas ir autonomi, brauc bez uh, šoferā, mm, Google iestādes, un tādēļ ir jābūt piesardzīgiem šajā TBT aspektā jomā, un uh, šeit nav viens kaut kāds dominējošais aspekts, šādu aspektu ir daudz. Nākamais jautājums ir medikamenti, arī tas ir ļoti svarīgs. Šīs valstis ir apņēmušās ne tikai īstenot uh, cīņu pret klimatu pārmaiņām, e, īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķus, tā skaitā 3.8 mērķi. Mums ir jāiestājas par uh, vispārēju um, medicīnas aprūpes pieejamību arī vistrūcīgākiem cilvēkiem un ģenerisko mediku medikamentu ražotāji to ir palīdzējuši nodrošināt, piemēram, Brazīlijā. Un mēs nedrīkstām graut uh, šo situāciju ar tādu, nu, relatīvi nelielu tirsniecības nolīgumu starpniecību. Atvainojos, ka neatbildu uz visiem jautājumiem, nu, par pakalpojumiem nevajag šeit sajaukt migrāciju un uh, pakalpojumu sfēru. Būs īpašas kvotas paredzētas ekspertiem, kvalificētiem speciālistiem, lai viņi varētu brīvi pārvietoties. Tā ir pakalpojuma nevis migrācijas sadaļa. Vēlreiz paldies, atvainojos, ka varbūt neatbildēs visiem jautājumiem, bet šīs debats bija ļoti interesants un tām būtu jāturpinās. Paldies, vai jums ir papildu jautājums? Jā, man ir tāds, nu, papildu jautājums par Brexitu. Ir viens specifisks jautājums par tarifu kvotām. Šeit ir runa par 70 līdz 100 tūkstošiem tonu Uh, lielopu gaļas. Mēs nezinām, kā šis sloks tiks sadalīts starp atlikušo Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Par to sarunu šobrīd nenotiek. Kā jūs šo jautājumu risināt, jo apvienotās karalists tirgus ir, tirgus ir liels tirgus, un ja tiek panākta vienošanās, es nevēlētos, lai apvienotās karalistas kvota nonāktu Eiropas Savienības tirgu atbildi. Nu, man šobrīd ir ļoti grūti jums sniegt atbildi, jo šeit eh, varbūt ir eh, tas viss saistīts ar augstākiem slāņiem un šo vienošanos par makstājumiem. Jāsaka, Brexits eh, ietekmē ne tikai lielopu gaļas tirzniecību, bet arī citus aspektus šajā nolīgumā. Un tādēļ mums ir tarifu kvota šiem sensitīviem uh, produktiem. Mēs negribam visu pilnībā liberalizēt. Ir tarifu kvotas uh, arī cukurām un uh, citos uh, sensitīvos aspektos. Jūs uh, noteikti saprotat, ka mēs uh, ņemam vērā realitātes vairākus aspektus, runājot par mūsu gala piedāvājumu, tā skaitā arī par Brexitu domājam. I think so. It will work. Why not? So everything is... Nu, cerams, ka tas viss arī darbosies. Priekšstādātājs, nu, viss ir savstarpēji saistīts un otrādi. Bet, eh, nu, mēs, protams, uzmanīgi sekojam eh, tam, kā notikuma attīstās, to dara mūsu monitora grupa. Tagad vārds referentkungam. Pavisam īsi priekšstādātāji kungs vēlējos uh, izcelt uh, dažus punktus. Pirmkārt, Sandra mums atgādināja, ka ir runa par politisko asociācijas nolīgumu un um, brīvās tirzniecības nolīgumu, kas Uh, stiprina mūsu saiknes. Jūs pieminējat, ka ir demokrātijas klauzulas, jā, tas ir būtiski šai nolīgumā, un tā arī ir divpusēja, apusēja klauzula, kas saistoša abām pusēm. Lauksaimniecība ir sensitīva nozara, tā veido 3,5% no pasaules IKP, un šī nozara Eiropas Savienībā ir jāaizsargā. Mēs nevēlamies, kā 99,5% eh, no nozarēm tomēr ir ieguvējis no šiem nolīgumiem, un Eiropas Savienībai ir ofensīva nostāja lauksaimniecībā. Tāpat 53 eh, miljārdu eiro eiro budžets ir pieejams lauksaimniecības komisāram, lai kompensētu, ja rodas kādi zaudējumi. savā laikā, kad vēl bija 15 dalībvalsts, šīs sarunas tika apturētas, un mēs to laiku vairāk, lielākā apjomā importējām lielopu gaļu nekā tas ir tagad. Nolīgumi ar Japānu, Kanādu uh, un uh, citām valstīm pa, uh, paver mums jaunas iespējas. Es gribētu teikt arī mūsu draugiem no Merkusur, ka jārod saprātīgs risinājums automobiļu rūpniecības uh, jautājumā, jo pretējā gadījumā šo nolīgumu noslēgt būs ļoti grūti, un arī termiņu jautājums ir svarīgs. Es aicinātu arī komisiju īstenot elastīgu pieju un skatīt visu šo nolīgumu kopumā. Protams, ir tarifu kvotas paredzēts Eiropas Savienībā. Uh, tās pastāv arī citos nolīgumos. Tomēr ir skaidrs, ka, ka liberalizācija, kas skar vairāk nekā 90% tirzniecības apjomu, nāks par labu gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, gan pilsoņiem. Un es uzskatu, ka mums ir jāizmanto šī sarunu šis sarunu rauns, lai virzītos uz priekšu tālāk par uh, fitosanitāriem standartiem. Eh, tie eh, tiek eh, piemērot Eiropas Savienībā. Šeit ir nepieciešama apusējība. Problēmas ir ar Brazīliju šobrīd, bet mums ir šīs problēmas jārisina, un atbildīgais komisārs arī to ir uzsvēris, un šis arguments nu, nebūtu izmantojams sarunu procesu bremzēšanai. Paldies! Mēs pabeidzām līdz ar to izskatīt ceturto darba kārtības punktu. Tagad pāriesim pie piektā punkta aizsardzība pret importu par dempinga cenām. Tātad anti, pret dempinga noteikumu modernizācija. Eiropas parlaments veiksmīgi pagājušajā gadā piespieda padomi eh, strādāt pie šī jaunā tiesību akta. Mēs, jāatceraties, gaidījām trīs gadus, līdz padome vienosies par savu nostāju. Gal galā mums izdevās eh, to panākt. Tagad mēs eh, esam otrajā lasījumā un Tagad vārds Vinkler kungam, jo Fjellner kunga nav klāt. Paldies, kā jau priekšsēdētājs teica, uzstājos Kristofera Fjellnera vārdā, kurš ir referents par šo ziņojumu. Viņš, diemžēl, nevarēja piedalīties šajā sanāksmē. Tātad tirzniecības aizsardzības instrumenti ir starptautiski atzīta atkāpšanās no tarifiem. Mēs varam noteikt augstākas uh, nodevas nekā to prasa uh, PTO noteikumi vai citi nolīgumi. Thank you, Chairman. Uh, the agreement to modernize the EU trade defense instruments uh, is. Tad šī vienošanās par uh, modernizēt uh, tirzniecības strīdu instruments ir nu, pirmais šāds solis kopš 1995. gada. Tas viss sākās 2017. gadā, 7. gadā, kad bijušais komisārs Mandelsons sagatavoja balto grāmatu un uh, savu ieguldījumu devis arī uh, bijušais komisārs De Guhts. Šie instrumenti kļūst efektīvāki un caurskatāmāki un prognozējamāki tagad par uh, sensitīviem jautājumiem un ko padome uh, parlaments panāca sarunās ar pārlā, padomi. Ja izēja eh, materiāli eh, izmaksas ir lielākas par 17 eh, procentiem no preces vērtības, tad noteikumi mainās, ir tāpat uh, jānovērš uzkrājumu rašanās, ir trīs uh, principi, lai novērstu uh, kaitējumu Eiropas Savienībai, tad var paaugstināt nodevas mūsu sociālie un vides standarti tiks garantēti ar jaunām normām un uzņēmēji tos ņems vērā aprēķinot kaitējumu un ziņojot par to komisijai. Un uh, tas attiecas uz uh, kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu, tātad par preču ievešanu jau tajos, ja tas var nodarīt kaitējumu Eh, savienībai vairākums atbalstīja arī padomē šos priekšlikumus, un arī mūsu komitejā tika panākt provizoriski vienošanās. Dēvids Mārtins. Paldies, gribu teikt, ka piekrītu Kristofera Fjellnera vērtējumam, ko mums pastāstīja Eh, Vinklērkungs, nu, tas ir labs sasniegums piecu gadu procesā, bet mums ir jānodrošina adekvāts aizsardzības līmenis, mums tāpat jāpatur prātā, ka padomas nostāja ir ļoti atšķirīga no mūsu nostājas un jāpateicas Kristoferam par uh, paveikto darbu, jo dažos punktos Kristofers negluži atbalstīja šos punktus, bet viņš tomēr ņēma vairākumu viedokli vērā. Man ir jautājumi. Tātad šī nostāja attiecībā uz kontinentālo šelfu mēs neko detalizētu nezinām šeit, un uh, tas uh, viss tiks noregulēts ar īstenošanas regulas starpniecību. Gribētu jautāt, kāds ir progress šajā jomā. Otrakārt, par komisijas iespēju īstenot jauno regulu, jo šeit ir uh, jautājumi par resursiem, ir jāpātrina izmeklēšanas process, sliekšņu aprēķini, tarifu kodu izveide Tāpat uh, ziņojumi par sociālajiem vides standārtiem tiks plašāk izmantot. Uh, šie ir uh, nopietni uzdevumi, kam nepieciešama atbilstoši resursi, lai šī jaunā regula darbotos, ir arī jāparedz papildu resursi, jo pretējā gadījumā nu, šī regula nedarbosies. Jā, Niks Žado, zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos Davida teiktajam par gan referenta veikto darbu. Šis saruna process nebija viegls. Parlamenta nostāja bija pietiekami spēcīga. Mēs uh, nesašķēlāmies uh, pre, un padome neko būtībā negribēja mainīt, bija pretestība praktiski visos punktos. Šis uh, ir nozīmīgs brīdis. Ir panākta vienošanās. Protams, tā nav nekāda revolūcija sociālos un vides jautājumos, tomēr tiek ņemti vērā šie sociālie un vides aspekti, aprēķinot nodarīto kaitējumu, nosakot cenas. Ziņojumi, kas komisijai būs jāsagatavo un jāpublicē, tie ir svarīgi aspekti. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas pilsoņi saprastu, ko esam panākuši, nu tad šiem instrumentiem ir jāeksistē arī metodikas, kas Eh, jomā tāpat ir jāpublicē komisijai ziņojumu, un nākamgad notiks parlamenta vēlēšanas, un tiešām būs ļoti dīvaina situācija, ja komisija nepublicē ziņojumu, izvērtējot vides un sociālos aspektus. Protams, uh, Eiropas Savienība nav absolūti perfekta, nevar teikt, ka mēs vienmēr visu varam panākt, ko vēlamies, ir īpaši kā ekoloģijas aizstāvi, bet tomēr ir jāparāda, ka mēs iestājāmies par Eiropas Savienības pilsoņu interešu aizstāvību. Un izstrādājot jauno metodiku, es gribētu zināt, kā tas notiek, un uh, jūsu pienākums uh, ziņojumos arī atspoguļot vides un sociālos aspektus. Uh, nu, ko komisija šobrīd dara un kāds ir paredzētais darba grafiks. Thank you, Chair, and I can... Almuts Šalts, varu, paldies, varu tikai piekrist kolēģiem, kuri pateicās referentam par uh, ilgo un intensīvo darbu. Uh, kurā mēs visi piedalījāmies, mēs visi virzījām šo procesu uz priekšu, un viņš vienmēr ir bijis uh, cilvēks, uz ko var paļauties, viņš ir godīgi strādājis un atspoguļojis parlamentu kopīgo nostāju. Dažreiz pat, ja tas bija pretrunā ar viņa paša uh, viedokli. Par to es uh, esmu ļoti pateicīgs referentam. Tāpat gribu teikt, ka augstu vērtēju to, ka Eiropas Savienība ir pirmais lielais spēlētājs pasaulē, kas ņem vērā sociālos un vidas aspektus runājot par starptautisko konkurenci. Ja mēs ieklausāmies arotbiedrībās un vides un klimata ekspertos, varam uzzināt, ka sociālais dempings un vides dempings rada nopietnas bažas. Tādēļ es aicinātu šo regulu skatīt plašākā kontekstā, vērsties pie mūsu starptautiskiem partneriem un aicināt panākt daudz pusīgas reformas un varbūt pat uh, kādreiz mm, tiks apstiprināta mūsu grupas ierosinātā mm, sociālā dempinga definīcija. Tas ir uh, preču eksports uh, uz valstīm, kur ir augstāki sociālie standarti par mākslīgi pazeminātām cenām, un šīs uh, Uh, zemās cenas ir panāktas uh, īsten, neīstenoja sociālo standārtus, uh, pieļaujot piesārņojumu, un tās ir negodīga prakse. Un tas arī būtu jāņem vērā, vedot sarunas par klimatu pārmaiņām šā gada otrajā pusē Polija. Tāpat ir jā. Ja Eh, novērš eh, pārkāpumi, kas eh, pasliktina klimata situāciju. Mums ir arī atbilstoši jāmodernizē PTO noteikumi. Un es domāju, ka šobrīd mēs esam spēruši lielu soli uz priekšu. Tagad vārds Žamē kundzē. Paldies! mēs visi esam vienisprātis runājot par Ķīnas īstenotu agresīvo komercpolitiku vai Trumpa protekcionismu vai citām problēmām ir jārīkojas. Nu, šie antidempinga pasākumi ir nepieciešami, interesanti, bet man šķiet, ka mēs tā kā tā bailīgi un naivi rīkojamies šais jautājumos mēs tiešām varam jau jautāt sev, kādus tad reālus pasākumus Brisele veiks pret konkrētām valstīm. Un būtībā ir konstatējami arī trūkumi vai tāds vājums aizstāvot MVU intereses. Un, manuprāt, mēs ļoti esam attālināti no Eiropas, kura aizsargā, par ko jūs un Junkerkungs iestājaties. Uh, Eh, sociālo dempingu mēs eh, pieļaujam arī Eiropas Savienības ietvarošie nosūtītie darbinieki arī ir sociālā dempinga izpausme. Nākamais punkts. Mēs balstāmies uz PTO noteikumiem. Nu, būtībā neviens vairs tos nevēlas ievērot, ne Ķīna, ne Indija, ne ASV, un es domāju, līdz ar to mums nav vienlīdzīga situācija ar citām valstīm. Uh, Mums ir nepieciešama politika, kas atbalstītu mūsu suverenitāti, Eiropas Savienības dalību valstu ekonomisko suverenitāti, un šis uh, piedāvājums mm, to nenodrošina. Kad jūs, Žado kungs, runājāt par šiem aizsardzības pasākumiem pret uh, pārējo pasauli. Nu, mums tiešām būtu jādomā, kā aizsargāties pret dempingu, kā mums pašiem sevi aizsargāt. Bet šie ierosinātie pasākumi ir vienkārši vērsti uz to, uh, ka mēs prasām, lai visas citas pasaules valstis neaizsargātos. Es domāju, ka šo cīņu mēs jau esam zaudējuši, un jautājums, vai vispār bija vēlme cīnīties un kaut ko darīt, manuprāt, ka nē, un tas nebija pareizais risinājums. Miller kungs. Thank you, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji. Komisija vēlas pateikties INTA komitejai par darbu, kas paveikts pie šī dosie. Tas ir bijis smags darbs. Un mēs tad kopā ar parlamentu esam daudz darījuši un nonākuši pie kaut kā, kas ir ekonomikas ziņā efektīvs labs uzņēmējdarbībai un esam iestrādājuši arī sociālās vērtības tirdzniecības aizsardzības instrumentos. Kā jau tas tika norādīts, mums tas pirmo reizi ir izdevies eh, TDI jomā. Izejot cauri uzdotajiem jautājumiem, vēlētos sākt ar Mārtiņa kungu uzdotajiem jautājumiem par kontinentālo šelfu. Darbs tur turpinās vēl pie šī jautājuma. Tā sauktā ekspertu grupā, ko vada Digitaxed. Un es teiktu, ka mēs esam tuvu tam, lai panāktu vienošanos. Un tad, kad tiks atrastas atbildes uz visiem tehniskajiem jautājumiem, tad eh, Tirdzniecības aizsardzības eh, komitejā būs eh, balsošana par to. mēs esam izgājuši cauri jau piecām dažādām dokumentu versijām, un ar katru versiju virzamies tuvāk gala risinājumam. Domāju, ka esam ļoti tūlu tam. Nu, vēl šie balti dūmi nav redzami, bet es domāju, ka tas notiks diezgan drīz. Otrs jautājums. Jūs jautājat par resursiem. Un atsaucoties uz to, ka modernizācijā ir iekļaut arī jauni pienākumi, jā. Komisijai ir uzticēta jauna pienākuma saistībā ar modernizāciju, bet pēc būtības modernizācija mazāk saistīta ar jauniem pienākumiem, bet ar um, noteikumu maiņu. Un priekš tā ir nepieciešams apmācīt kolēģis, kā piemērot jaunos noteikumus, un tam ir nepieciešams laiks, lai visus kolēģis apmācītu. Mēs esam arī pārskatījuši savas iekšējās procedūras, un, lai nodrošinātu, ka nākotnē šādas pārmaiņas notiktu ātrāk. Un tā septiņu mēnešu laikā, kā mēs to paredzējām modernizācijas paketē. Tā kā tad, kad pakets stāsies spēkā nākamā mēneša sākumā, mēs būsim gatavi. Mēs esam pārliecināti, ka varam strādāt ar tiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā, kamēr e, darba slodze ir tāda, kā tā ir šobrīd. Ja tā pieaugs ievērojami, tad mums jāskatās, kā reaģēt. Viens variants varētu būt resursu pārdalīšana, bet, kā jau es norādīju, mēs komisijā esam pārliecināti, ka tiksim galā ar to, kas mums šobrīd ir pieejams no resursiem. Ja slodze pieaugs, mums ir pietiekama elastība, lai varētu veikt izmaiņas un tik galā ar visiem pienākumiem. Tālāk. Žadokunga jautājums par sociālo un vidus standārtu iekļaušanu uh, tirdzniecības aizsardzības instrumentiem. Tas ir liels solis priekšu. Un komiteja eh, ļoti aktīvi komunicēs par to. Tad, kad mēs sagatavosim paziņojumu, jūs to arī redzēsiet. Tad, kad modernizācija stāksies, eh, stāsies spēkā nākamajā mēnesī. Mēs esam gatavi reaģēt uz šiem noteikumiem, Un, protams, arī reaģēsim mūsu ikgadējā pārskatā saistībā ar šo noteikumu īstenošanu, tā kā varat būt pārliecināti, ka tas tiks izdarīts kā pienākas. Un mēs komisijā priecājamies, tāpat kā jūs, ka tika atrasta šī iespēja kā sociālos un vidas standartus, kuri ir ļoti svarīgi iekļaut TDI ietvaros, un tas ir tikai loģiski. Tas ir ievērojams sasniegums, kas mums ir izdevies. Un visbeidzot, tika arī norādīts, ka mūsu instrumenti ir nepietiekami stipri, nepietiekami efektīvi, tur es nepiekritīšu Mēs esam analizējuši savus pasākums un to ietekmi tirgū. Un jau pagātnē, skatoties, eh, kā strādā mūsu pasākumi, tie ir bijuši ļoti sekmīgi. Gan eh, cīnoties ar eh, negodīgi subsidētiem importiem, gan nelegālām praksēm, un esam stiprinājušos instrumentus vēl vairāk šie instrumenti ir efektīvi un eh, mums tā, tas ir arī sev pierādījies. Nu, tās ir mans atbildes uzdotajiem jautājumiem un vēlreiz no komisijas puses pateicība par darbu, eh, ko parlaments ir veicis un par konstruktīvo pieeju uh, trialogos. Tā tik tiešām bija veiksme. Paldies, vai referents vēlas kaut ko pateikt vēl? Jā, paldies, paldies kolēģiem, paldies komisijai. Es visu atzinību nodošu referentam, jo es viņu tikai aizstāju šodien šeit, un EPP vārdā maza piezīme. Esmu pārliecināts, ka mēs visdrīzāk nespēsim vienoties starp visām politiskajām grupām par dažiem jautājumiem, piemēram, ko nozīmē sociālais dempings Eiropas Savienības iekšienē. Uh, Bet katrā ziņā ir eh, izdarīts liels darbs, un jūs paudāt līdzīgu viedokli. Tā kā eh, domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu atbalstīt šo darbu rezultātu. Tātad jūs iesakat to pieņemt bez grozījumiem, es tā saprotu. Eh, lai nu kā, oficiāli varu teikt, ka šodien līdz 18. var iesniegt grozījumus, bet nu es nesagaidu, ka tas tā notiks lai mēs varētu balsot jau nākamajā plenārsēdē par šo ziņojumu. Tas būtu ļoti veiksmīgs stāsts. Nākamais punkts ir koordinātors sanāksmē aiz slēgtām durvīm. Visiem, kuriem nav atļauts palikt, lūdzu atstājiet šo telpu, tādēļ izsludinu divu minūšu pārtraukumu.